Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose... Labrīt, godātie kolēģi. Mēs varam turpināt, ķersimies pie darba, atsāksim sanāksmi. Un mums būs iespēja apmainīties viedokļiem ar Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem. Vakar pie mums viesos bija viena no Zviedrijas ministrēm. Šodien mēs tiksimies ar Svenu Oto Litorīnu kungu, nodarbinātības ministru. Jūs atbildāt par nodarbinātību un sociālo jomu. Mēs ļoti priecājamies, ka jūs šodien esat mūsu vidū. Jūsu kolēģe Kristīna Husmarka persone ir atbildīga par sociālo nodrošinājumu Zviedrijā, un viņai vajadzētu pašai um, labāk izmantot sociālā nodrošinājuma iespējas, jo viņa ir saslimusi ar gripu. Viņa ir vienlaikus arī valsts, un vienlaikus šeit ir arī valsts sekretāre. bet nu viņi iepazīstinās ar sevi pati, un tagad došu vārdu Litorīna kungam. Lūdzu. Jūs varat mūs iepazīstināt ar Zviedrijas prezidentūras. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms es uh, gribētu pateikt, ka manai kolēģei nav cūku gripa, bet katrā ziņā viņa ir saslimusi. Viņa varēs šeit ierasties vēlāk, kad viņa atveseļosies. Es runāšu angliski, ne jau tāpēc, ka man nepatiktu mana dzimtā zviedru valoda, bet gan tāpēc, ka mazliet vienkāršāk būs lietot kopējus terminus, ar ko mēs strādājam. Atvainojos, ka es nerunāšu franču valodā. Es esmu septiņus gadus mācījies franču valodu skolā, bet uh, katrā ziņā es uh, nerunāju īpaši labi franču valodā. Es esmu tiešām uh, priecīgs atrasties šeit kopā ar valsts sekretāri, lai prezentētu mūsu valsts um, programmu. Runājot par Zviedrijas prezidentūras programmu un tās izpildi, jāsaka, ka to ir ietekmējusi valsts, ietekmējusi pasaules uh, ekonomiku un arī pasaules krīze. Mēs dzīvojam interesantā laikā. Apmēram pirms gada, protams, mēs visi apskatījām citus jautājumus nekā tagad. Jāsaka, ka situācija mainās ļoti ātri. Uh, Tai pašā laikā galvenie elementi, ar ko mēs saskarāmies, paliek tie paši. Vispirms jau jāzina tas, ka vairāk kā simts miljoni eiropieši ir kļuvuši uh, bezdarbnieki. To, protams, ietekmē krīze, un šī ir problēma, uh, kas mums ir jārisina. Mēs saskaramies arī ar klimata pārmaiņas jautājumiem. Protams, ka šos jautājumus neietekmē finansiālā krīze. Krīze, ar ko mēs tagad saskaramies, rada negatīvu ietekmi uz darba tirgiem. Un šīs problēmas ir ārkārtīgi nopietnas, un, protams, kļūs vēl sliktāk, pirms mēs jūtīsim kādus uzlabojumus. Daudzi runā par uh, ekonomikas uh, atveseļošanu, es um, mēģināšu atterēties no prognožu izteikšanas par notikumiem nākotnē. Es koncentrēšos uz daudziem svarīgiem jautājumiem un, protams, arī uz pasākumiem, ko mēs varam veikt kopā nākamajos mēnešos. Pirmais jautājums, par ko es gribētu runāt, ir tas, ka krīze beigsies. Uh, vēsture jau ir piedzīvojusi vairākas ekonomiskās krīzes, sākot ar um, Nīderlandes um, tulpju krīzi 37. gadā. Tā beidzās, un Nīderlandieši joprojām pārdod tulpes. Protams, ka pagātnē ir bijušas vairākas problēmas, un Zviedrijā šī ir uh, septītā finanšu krīze kopš uh, 57. gada kopš 1857. gada. Protams, ka mm, krīze ietekmē darba tirgu. Galvenais uzdevums, ar ko es saskaros, ir novērst atstumtību un bezdarbu. Cilvēki, kas zaudē saskari ar darba tirgu, mm, var nonākt pastāvīgā atstumtībā ir jāveic daudzi pasākumi, tostarp arī izglītības pasākumi, lai novērstu bezdarbu. Eiropas līmenī es esmu pārliecināts, ka jākoordinē pasākumi, lai īstenotu Eiropas atveseļošanas plānu. Ir jāņem vērā iekšējā tirgus noteikumi, lai novērstu negatīvās ietekmes un uh, jānovērš Eiropas darba tirgus novājināšanās, novājināšanos. Eiropas Savienības trīs institūcijas uh, strādā kopā un tās var darīt vēl vairāk. Viens jautājums, par ko es gribu runāt, ir komisijas uh, priešlikums uh, veidot uh, mikrokredītus un darīt tos pieejamākus uh, pilsoņiem. Es uzskatu, ka jāveido diskusijas ar Eiropas parlamentu, kā rezultātā šie pasākumi tiks uh, īstenot pēc iespējas ātrāk. Šis instruments var palīdzēt mazināt krīzes sekas Es to visu ņemšu vērā, kad tas būs visvairāk vajadzīgs. Protams, ka ir jāmēģina izvairīties arī no pastāvīga bezdarba ekonomiskās krīzes seku mazināšana un to ietekme uz bezdarbi ļoti cieši saistīta uz to, kā mēs varam kopā strādāt lai izveidotu ilgspējīgu un funkcionēt spējīgu Eiropas darba tirgu. Mēs visi, protams, saprotam, ka ekonomiskā un sociālā labklājība ir svarīga gan individiem, gan sabiedrībai kopumā. Es esmu pārliecināts, ka Eiropa nevar atļauties to, ka liela daļa tās iedzīvotāji ir bez darba tas viss ir saistīts ar cilvēka pašcieņu, ne tikai ar ekonomisko situāciju. Cilvēki grib iesaistīties darba tirgu, un viņiem ir jādod šī iespēja. Tieši tāpēc mums ir jādara, jārada iniciatīvas un jāmēģina pēc iespējas vairāk cilvēkus iekļaut darba tirgū. Tam visam ir arī blakus efekti. Tas nozīmē, ka cilvēki nesaņems pietiekamus labumus. Viņi nebūs arī eh, nodokļu maksātāji, un ja viņi būs nodokļu maksātāji, tad um, viņi būs arī vairāk iekļauti darba tirgū. Protams, ka ir jāizmanto Eiropas uh, darba potenciāls un jāveido darba tirgi. Tas uh, stiprinās arī sociālo sistēmu un jārada arī spēcīga labklājības sistēma. Sociālā Eiropa sākas ar darbu. Par to es esmu pārliecināts. Protams, ka mēs saskaramies arī ar demografiskiem izaicinājumiem, lai aizsargātu darba cilvēkus. Ir svarīgi apzināties, kā mēs tiksim galā ar šo izaicinājumu, lai saglabātu savas ilgtermiņa prioritātes. Ilgspējīga izaugsme, labklājība būs reāli tikai tad, ja mēs izmantosim Eiropas darba spēka potenciāli. Pēc iespējas vairāk cilvēkiem jāpiedalās darba tirgū. Protams, to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, un katrā ziņā risinājumi būs dažādi katrā dalību valstī. Tu, tomēr es esmu pārliecināts, ka šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem saistībā ar uh, Lisabonas līgumu, kur tiek runāts par augstu nodarbinātību, labklājību un finansējumu. Zviedrijas prezidentūra ir nākus klajā ar diskusiju par to, kā veidot ietvarošākus darba tirgus. Tas ir vien, tā ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm darba tirgū. Mums ir jāņem vērā problēmas, ar ko mēs saskaramies šajā globālajā pasaulē, neaizmirstot arī to, ka mūsu paudze noveco. Neformālā ministru sanāksmē mēs sākām diskusijas un to mēs turpināsim arī rudenī. Prezidentūras pieeja ir iekļauta visas ieinteresētās puses šajā diskusijā. Es ceru, kā ar Eiropas parlamentu mums būs ļoti cieši dialogs. Nākamā iespēja to darīt būs augsta līmeņa konferencē, kas ir paredzēta Stokholmā oktobra beigās. Nepieciešams veidot ietverošu un struktūrāli spēcīgu darba tirgu ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ir jādalās pieredzē, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Un tādējādi mēs varēsim veiksmīgāk iziet no krīzes. Protams, ka mums ir jābūt gataviem saskarties ar šīm problēmām, un es ceru, ka mums turpmākajos mēnešos būs laba sadarbība. Paldies! Euh, Paldies, ministra kungs, par jūsu runu. Un tagad uzreiz došu vārdu Betīnai Kašefī, un viņa um, jūs tagad uzrunās. Paldies! kommer att tala sen. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu zviedru valodā. Um, vai es lūdzu varētu Nē, nav, nav. pateikt, ka um, Husmārks Persons kundze tiešām ir vīlusies, ka viņai nebija iespēja šodien ierasties. Viņa vēlējās uh, runāt šeit jūs komitejā, bet uh, tagad tas ir mans uzdevums. Uh, tātad eh, nodot jums to, ko ministri gribēja stāstīt, proti par Zviedrijas prezidentūras prioritātēm. Vispirms gribētu atgriezties pie tā, kā mēs varētu veidot Eiropas Savienību ar iekļaujošu darba tirgu, kā jau nodarbinātības uh, ministrs savā prezentācijā uzsvēra. Šis ir uh, jautājums, kas ir ļoti būtisks, ja mēs vēlamies pārvarēt sociālo izstumtību sabiedrībā kas skar daudz cilvēkus. Iekļaujošu darba tirgu veidošanai ir nepieciešama sadarbība starp uh, darba tirgus un sociālo politiku. Un tāpēc nodarbinātības ministrs un uh, es vai uh, ministre attiecīgi mums abiem ir kopīga atbildīga, atbildība par šo svarīgo jautājumu, kas ir uh, arī Zviedrijas prezidentūras uh, uh, prioritāte nodarbinātības padomē. Un tāpēc es arī šodien esmu šeit klāt. Šobrīd mēs piedzīvojam smagu ekonomikas krīzes periodu, un kā ministrs Literīns uh, minēja, tad ir svarīgi paturēt prātā, ka šī ir pārējoša situācija. Uh, īstermiņa pasākumi, kurus mēs veicam tagad, lai apkarotu krīzi, ir jāsaskaņo ar mūsu ilgtermiņa mērķiem, proti darbvietu radīšana un ilgspējīga izaugsme Eiropā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki darbspējīgā vecumā, kas uh, tagad uh, krīzes rezultātā uh, izmanto sociālā nodrošinājuma sistēmu, mēs nedrīkstam pieļaut, ka šie cilvēki ilgtermiņā paliek tādā situācijā un neatgriež darba tirgu. Šis ir izšķiros jautājums mūsu kopīgajai labklājībai. Tas ir arī jautājums par katra individu dzīves kvalitāti un uh, par ilgtspējīgas uh, ekonomikā un sociālā ziņā sabiedrības veidošanu rudenī mēs uh, organizēsim diskusijas par iekļaujošu darba tirgu veidošanu, lai visi varētu iesaistīties, lai būtu aktīva sociālā nodrošinājuma uh, politika un iekļaujoša darba tirgus politika. Aktīva sociālā nodrošinājuma politika sniedz atbalstu un stimulus strādāt tiem, kuri Uh, nav spējuši atrast darbu, uh, piemēram, veselības apsvērumu dēļ. Šī politika iekļauj arī preventīvas pasākumus, lai uh, mazāk cilvēku uh, dotos prom no darba, atstāt savas darba vietas veselības dēļ vai slimību dēļ aktīva sociālās nodrošinājuma politika rada, cilvē, rada apstākļi, kuros cilvēki var strādāt uh, atbilstoši savām spējām. Šāda politika nāk par labu ne tikai tiem, ko iekļauj darba tirgus uh, un sociāla nodrošinājuma sistēma. Tas nāk par labu arī tiem, kas nav darba tirgu. Un mēs dodam cilvēkiem uh, iespēju strādāt, un tādējādi viņi jūtas uh, kā sabiedrības daļa. Ir uh, jāuzsver individs visā šajā kontekstā. Neformālajā ministru uh, tikšanās reizē Jonkapingā jūlijā mēs uzsākām diskusijas par to, kā varētu veidot iekļaujošākus darba tirgus Eiropas Savienībā. Mums bija ļoti interesanta labākās prakses apmaiņa dalību valstu vidū, un uh, dalībvalstis uh, um, atbalstīja to, ka tiks turpināts diskusijas par aktīvu sociālo nodrošinājumu politiku rudenī. Augsta līmeņa konferencē par iekļaušanu darba tirgu, ko Litrinkungs tikko minēja un kas notiks 26. un 27. oktobrī Stokholmā, politiķi uh, Uh, eksperti un uh, dažādu pārst uh, organizāciju pārstāvi turpinās šīs diskusijas. Mērķis ir Zviedrijas prezidentūras laikā šīs diskusijas apkopot skaidrā nodarbinātības padomas paziņojumā par jaunu stratēģiju nodarbinātībai un izaugsmai, kas varētu tikt pieņemts Spānijas prezidentūras laikā pavasarī. Cilvēku uh, brīvas eh, kustības principa ieviešana, kas ir būtiska daļa no Eiropas iekšējā tirgus, arī ir ļoti būtiska nodarbinātības tirguma Eiropas Savienībā. Pēc daudzu gadu darba mēs nesen esam panākuši vienošanos par jaunu, modernizētu un vienkāršotu regulējošo ietvaru, lai uh, sad, uh, sastrādātos uh, dalībvalstu uh, sociālās aizsardzības sistēmas starpā. Šis regulatorais ietvars uh, bieži vien ir izšķiroši svarīgs cilvēkiem, kas vēlas uh, doties uz citu dalību valstu, lai strādātu vai mācītos. Koordinācijas uh, pasākumiem ir jādarbojas un ir jābūt juridiskajai nodrieš, noteiktībai. Uh, Un tāpēc mēs esam uh, priecīgi, ka ir panākt vienošanās starp padomi un Eiropas parlamentu. Vienlaikus gribētu atzinīgi novērtēt to prezidentūru darbu, kas uh, palīdzēja uh, regulai 883-2004 stāties spēkā. Tā stāsies tātad spēkā nākamā gada 1. maijā, un tas ir bijis uh, gandrīz desmit gadu intensīvu darbu rezultāts. Šī jaunā regula sniegs būtisks uzlabojums. Bija, būs vienkāršāka administrācija, tā būs efektīvāka un uh, pilsoņiem tiks nodrošināta juridiskā noteiktība un skaidrība. Vēl viens uh, svarīgs mūsu uzdevums rudens gaitā būs sagatavot uh, pilsoņus un dalību valstu administratīvo personālu šo jauno noteikumu ieviešanai. Mēs pieliksim pūles, lai uh, veidot labu sadarbību iestāžu starpā. Rudens laikā būs virknes semināru par sociālās nodrošinājumu jautājumiem. Uh, Un pēc tam uh, notiks konference 25. līdz 27. novembrī Stokholmā, kur tiks apkopoti šie te rezultāti. Vēl viens svarīgs jautājums runājot par Eiropas Savienības valsts sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju ir līdzvērtīga attieksme pret trešo valstu valsts piedarīgajiem attiecībā uz šiem noteikumiem. Ir regula, kurā tiek noteikts, ka uh, Uh, tie trešo valstu valsts piedarīgie, kas pārvietojas pa Eiropas Savienību, viņiem ir tiesības uh, saņemt šo te sociālo aizsardzību sistēmu koordināciju tādā pašā veidā kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Šie noteikumi ir jāsaskaņo ar jauno regulu, lai uh, nodrošinātu to, ka trešā valstu valsts piedarīgajiem sociāla aizsardzība būtu vienotā līmenī. Uh, Tas nozīmē arī administrācijas vienkāršošanu, jo tad tos pašus noteikumus varēs attiecināt uz jebkuru cilvēku, neatkarīgi no viņa valsts piedarības un pilsonības. Neskatoties uz Čehijas prezidentūras pūliņiem, ministri nodarbinātības padomē 9. jūnijā nevarēja panākt vienošanos uh, par vienotiem noteikumā attiecībā uz tri, trešo valstu valsts piedarīgajiem. Uh, Eh, Zviedrijas prezidentūra turpinā strādāt pie šī jautājuma un censties rast uh, risinājumu, jo dalībvalstis, uh, dalībvalstīm ir jāvienojas par vienotu risinājumu, lai nepasliktinātu uh, šo te trešo valstu valstsviedrīgo situāciju šajā aspektā. Un es ceru, ka mēs varēsim tūlīt diskutēt par šajā rudenī gaidākiem pasākumiem. Paldies! Mums ir stunda laika, ko mēs varam veltīt debatēm. Un man ir pieteikušies jau desmit runātāji pašlaik. Un es jūs arī došu jums vārdu tieši tādā kārtībā, kā jūs pieteicāties. Vispirms Rovāna Plomas kundze. Paldies, priekšēdētāji. Mans vārds ir. Es ļoti priecājos, ka mūs šodien apmeklē divi Zviedrijas ministri, un es ļoti uzmanīgi uzklausīju viņu teikto. Man ir divi komentāri. Pirmkārt, es gribētu uzdot jums jautājumu, vai sagatavojot 2010. gada pasākumus tematiskajam gadam cīņai pret nabadzību, esat jau izstrādājuši plānu, kā uzlabot situāciju tiem, kas ir izslēgti no darba tirgus, piemēram, sievietes vai invalīdi. Mēs zinām, ka pastāv lielas atšķirības algu ziņā Eiropas Savienībā. Vai jums ir iecerēts kaut ko darīt, kā samazināt šo algu starpību, ko saņem vīrieši un sievietes? Vai jūs esat iecerējuši Eh, sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. gadam papildināt ar minimālās algas eh, noteikumiem, jo arī tādā gadījumā jau cilvēku dzīves kvalitāte varētu uzlaboties. Paldies! Un Tagad es došu vārdu vēl trījiem runātājiem, tātad pa, grupās pa četriem, un tad varēs saņemt atbildes. Falbera kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Zviedrija ir valsts, kuru mēs uzskatām, mēs, kas esam no jaunajām dalību valstīm, uzskatām par paraugu valsti un esam vīlušies, ka nedzirdējām neko šobrīd par sociālajām problēmām, piemēram, par gadījumu ar Lavalu uzņēmumu un šo konfliktu ar Zviedrijas arotbiedrībām. Lisabonas stratēģija. Ir tā kā jetīs, par ko visi ir dzirdējuši, bet neviens nav redzējis. Un ja, vai mēs esam spējīgi izdarīt arī kaut ko citu, vai tikai izgudrot jēdzienus, kā uh, flexicurity vai elas drošība. Un es runāju par valsts, var darba likumdošanas eh, pakāpenisku iznīcināšanu vai sagraušanu. Es biju gaidījis dzirdēt atbildes uz šiem jautājumiem, lai situācijas raksturojumu šajā jomā. Varbūt jūs esat inficējušies ar kādu čehu gripu. Madame Edita Strelā, Madame Šrotach. Paldies, Šrēters kundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Arī es priecājos redzēt Zviedrijas prezidentūras pārstāvjus šodien pie mums gan ministru, gan valsts sekretāri. Un es gribētu pievienoties tam, ko teica Falbra kungs. Es arī brīnos, kā tā, ka šis gadījums ar Lavalu, kas Uh, varētu teikt, apšaubīja arotbiedrību ietekmes iespējas, nekādā nevienreiz netika pieminēts. Eiropas parlaments pieņēma lēmumu pārstrādāt šo darbinieku nosūtīšanas direktīvu, lai nonāktu pie vienotas definīcijas un, to, un koriģētu to, ko izstrādāja uh, tiesa, un lai nodrošinātu darba devējiem tiesības, ieskaitot arī arotbiedrību tiesības. Mans jautājums ir, uh, vai, Eiro, vai Zviedrijas prezidentūra ir iecerējusi turpināt strādāt ar šo Eiropas parlamenta iniciatīvu. Un es gribētu piedāvāt intensīvākas debatas tieši šajā komitejā par šo, um, par to, kas ir jādara, lai pielāgotu nosūtīšanas direktīvu pēc Laval um, tiesas spriedumu pieņemšanas. Kas jums ir paredzēts tieši par šo lūdzu? Paldies! Un tagad pēdējais jautājumu uzdevējs šajā blokā - Estrellas kundze. Un viņa pagājušajā sasaukumā bija referente um, saistībā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu jautājumiem. Runātāja nerunā mikrofonā. Paldies! Paldies! Es arī gribētu pateikties ministriem par to, ko viņi teica. Tas, ko es gribētu teikt, ir saistīts ar direktīvu, kas ir saistīta kā um, dekrēta atvaļinājums, jeb maternitātes atvaļinājums. Es pārstāvu arī sieviešu tiesību komiteju. Strasbūrā mums bija tikšanās ar ministru. Mums ir bijusi arī iepriekšēja viedokļu apmaiņa. Pēc tam mums arī bija diskusija sieviešu tiesību komitejā. Protams, ir bijušas arī citas sanāksmes ar Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem. Ministra kungs, jums vajadzētu tomēr atcerēties un ņemt vērā to, cik šis jautājums ir svarīgs. Mēs runājam arī par darbu, kas ir paveikts iepriekšējā sasaukuma laukā, laikā. laikā Zviedrijai ir sava autoritāte, jo tās likumdošana ir progresīva un labvēlīga problēmu risināšanai. Ministra kungs, vai jūsuprāt būtu iespējams uh, panākt vienošanos ar padomi jūsu prezidentūras laikā? Ko jūs cerat, uh, ja paredzat darīt saistībā ar šo tēmu? Paldies par šiem svarīgajiem jautājumiem. Plamskundze, es gribētu teikt, ka grupu iekļaušana, kas ir mazāk aktīvas darba tirgū, ir ļoti svarīgi jautājumi, pie kā mēs strādājam. Iemesls tam ir tāds, piemēram, paskatīsimies uz cilvēkiem, kuriem ir kāda invaliditāte protams, ka arī viņas ir jāiekļauj darba tirgū. Mums ir nepieciešams katrs cilvēks, kas spēj strādāt un iesaistīties darba tirgū, lai risinātu demografiskās problēmas, ar ko mēs saskaramies, un arī, lai palīdzētu ražošanas procesā, lai mēs varētu atļauties skolas un nodrošināt labklājību nākotnē. Runājot par līguma kapacitāti, jāsaka, ka Lisabonas stratēģija ir ietvars, kurā mēs vēlētos strādāt. Turklāt, ņemot vērā direktīvas un likumdošanu, kas ir vērstas uz eh, diskriminācijas novēršanu. Protams, ir nepieciešams atrast iniciatīvas tam, lai cilvēki iesaistītos darba tirgu, un te nedrīkst aizmirst arī algas un citus jautājumus. Runājot par minimālo algu, jāsaka, ka šī ideja mums īpaši nepatīk, jo mums ir dažādi darba uh, likumi visā Eiropas Savienībā. Ir dalība valstis, kurās nav likuma par darba algām. Mūsu sociālie partneri ir diezgan stipri un tiem ir jābūt uh, um, profesionāliem šajā jomā. Mēs negribam, lai šajā procesā iesaistītos politiķi, un mēs arī gribētu, lai tas tā paliktu. Uh, Un es domāju, ka, protams, minimālās algas ir jānosaka, lai nodrošinātu to, lai būtu vienlīdzīga attieksme pret visiem cilvēkiem, bet, protams, varētu atrast arī citus veidus, kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai viņi iekļautos kopējā darba tirgū. Bet, protams, es gribu uzsvērt, ka darba tirgu ir nepieciešams ik viens cilvēks, kurš ir darba spējīgs, lai labklājības sistēma attiecīgi darbotos. Es ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. Tagad atbildēšu Falbra kungam un Šleiter kungam, kuri runāja par lavalu jautājumu. Es esmu piedalījies šo jautājumu apspriešanā arī iepriekš, esmu piedalījies arī šajā komitejā saistībā ar komisijas pasākumiem šajā jautājumā. Falbra kungs, mums tiešām ir žēl, ka iznākums ir tāds, kā tas ir. Kad mēs redzējām tiesas spriedumu, tad katrā ziņā mēs uh, varam teikt, ka mēs esam tādā situācijā, kādā mēs esam. Mums ir jārunā šeit no diviem skatu punktiem. Protams, ka šeit ir jāņem vērā valstu likumdošana un arī tas, ko var darīt Eiropas Savienības līmenī. Kad mēs saņēmām Eiropas tiesas spriedumu, es piezvanīju sociāliem partneriem Zviedrijā un lūdzu piedalīties vispārējā diskusijā Zviedrijā par to, kā risināt šo jautājumu. Mēs arī izpētījām šo situāciju, strādājot kopā ar sociālajiem partneriem. Ir sagatavots arī ziņojums, kas tiek izskatīts valdībā parlamentā mēs plānojam iesniegt likumprojektu, lai risinātu jautājumu valsts līmenī. Valsts līmenī mums ir 2 līdz 3 tūkstoši norīkoto darbinieku. Pārējos visus aptver jau darba koplīgums. Runājot eh, no principiālā skatu punkta, jāsaka, ka šis ir jautājums, ar ko mums ir jātiek galā. Valdības mājaslapā ir atrodama arī informācija par šo jautājumu, un jūs varēsiet atrast tur informāciju arī to, par to, kā šis jautājums tika risināts valsts līmenī. Likuma projektu, ko mēs iesniegsim parlamentā attieksies uz uh, situācijas risinājumu pienācīgā veidā. Zviedrijas modelis mums ir uh, jāpastargā. Mans viedoklis ir tāds, ka mums ir nepieciešami līdzekļi, lai parakstītu koplīgumus un veiktu pasākumus, lai pasargātu savu darba tirgu. Runājot par Eiropas līmeni, jāsaka, ka situācija ir daudz sarežģītāka. Es esmu dzirdējis divus jautājumus šajā ziņā, lai risinātu situāciju. Runa ir par um, um direktīvu, kas attiec uz darbinieku norīkojumiem, un otra ir par sociālo klauzulu. Uh, Jaunajā līgumā tas būtu solis uz priekšu. Un, protams, ka ir svarīgi arī panākt to, lai līgums tiktu ratificēts. Sociālā klausula vispirms ir jāizprot vai nu tā ir uh, saistoša nozīme vai nē. Un, protams, ka mums vajadzētu arī apspriest līgumu. Iespējami arī citi veidi, kā risināt šo jautājumu, un svarīgi zināt, kādi būs šie citi veidi un paņēmieni. Komisija ir aicinājusi sociālos partnerus aktīvi iesaistīties šo jautājumu apspriešanā Runājot par um, darbinieku norīkojuma direktīvu, jāsaka, ka mēs esam pret to. Pirmais iemesls ir tāds, ka pašlaik es esmu iepazinies ar darba laika direktīvu, kas ir novedis pie gadiem ilgas juridiskās nenoteiktības. Ja mēs atvērsim darbinieku norīkojumu direktīvu, mums būs ļoti ilga juridiskā nenoteiktība. Otrs iemesls ir tāds, ka es tagad runāju kā Zviedrijas nodarbinātības ministrs, un es baidos, ka mēs nonāksim situācijā, ja mēs spēsim pārskatīt šo direktīvu, kas novedīs pie mazākas elastības. Šie ir galvenie iemesli, kāpēc mums nevajadzētu atvērt šo direktīvu pārskatīšanai. Es esmu pārliecināts, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un ka mums ir jābūt atvērtiem diskusijās ar sociāliem partneriem, ar komisiju un parlamentu, lai mazinātu sociālo partneru šaubas. Falbrikungs un Šroiters kundze, es esmu pārliecināts, ka es pilnībā neesmu atbildējis uz jūsu jautājumiem, bet katrā ziņā es eh, centos sniegt jums atbildi. Estrēlies kundze, kā jūs jau minējāt, mēs tikāmies pirms mēneša runājot par maternitātes atvaļinājumu direktīvu. Šis nav viegls jautājums. Mēs turpināsim strādāt uh, pie šiem jautājumiem un turpināsim arī sarunas par tiem. Zviedrijas prezidentūrai ir nepieciešama cieša sadarbība ar parlamentu un jums, lai risinātu šo situāciju. Katrā ziņā vēl ir daudz, kas darāms. Ja mēs paveramies uz šo jautājumu tuvāk, tad pastāv vairāki viedokļi par šo jautājumu. Tieši tāpēc mums ir daudz jāstrādā, lai panāktu risinājumu un virzīties uz priekšu. Padomē būs grūti panākt vienprātību. Bet katrā ziņā mēs turpināsim darbu un ceru, ka mēs varēsim strādāt kopā, lai rastu pareizo līdzsvaru. Būtu labi, ja šo jautājumu varētu atrisināt ātrāk nekā vēlāk. Paldies! Paldies! Kā šefī kundze, vai jūs gribējāt kaut ko papildināt? Es gribētu tikai pateikt kolēģiem, ja katrs grib izteikties, tad mums ir jābūt disciplinētiem, kā šefī kundze, vai jūs kaut ko vēlties tagad sacīt? vai papildināt ministra atbildi, vai varam sākt otro jautājumu kārtu. Tikai pavisam īsts komentārs par eh, nabadzības un sociālās izstumtības apkarošanas gadu, kas būs nākamais 2010. gads. Mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Un eh, Plāmbas kundze uzdeva jautājumu par to, vai mums ir kāda stratēģija attiecībā uz šo tematisko gadu. Protams, ka diskusijas jau ir notikušas un komisija ir uh, izveidojusi uh, padomdevēju komiteju plānošanai, tātad par to, kādus jautājumus tieši mēs skatīsim 2010. gada laikā. Ir apaļā galda konference, kas tiks organizēta par šo jautājumu. Uh, 2010. gadā. Un Spānijas prezidentūrai tātad būs pašā sākumā konference, un mēs turpināsim diskutēt ar Spāniju par šiem nopietniem jautājumiem. Paldies! Paldies! Tagad otrā jautājuma kārta, un pirmo jautājumu uzdos Tūsas kungs, pēc tam Stīvjuks kungs. Lūdzu, Tūsas kungs! Η αλλαγή εκπροσώπηση στο επίπεδο. Paldies, priekšsēdētāji. Sastāva izmaiņas, tātad prezidentūras nomaiņa ietekmē arī politiku, kāda tiks īstenot Eiropas Savienībā, un es domāju, ka mēs varam konstatēt tajā jomā, par kuru šodien runājam, ka pēc virknes uh, gadu, pēc daudziem gadiem, tātad Lisabonas stratēģijas 2000. 2005. gads. Tātad šajos pēdējos gados mēs varam konstatēt, ka lielie uzņēmumi apvienojoties ir guvuši labumu. No otras puses mēs konstatējam, ka tas ir bijis saistīts ar lieliem zaudējumiem darba ņēmējiem. Mēs esam skatījuši pētījumu kur ir runa par jauno, jauniem attiecībām starp sociālajiem partneriem. Un šajā pētījumā ir skaidri redzams, ir parādījies, kāda ietekme šīm izmaiņām būs uz darba ņēmējiem. Tas eh, skar viņu pamattiesības. Jā, protams, mēs runājam šeit par ekonomikas jomu, uh, bet mums ir jāskatās arī, ka šī attīstība uh, ies vēl tālāk. Iepriekšējie runātāji jau to minēja. Tiek apšaubīts tātad tas, ka uh, visiem darbņēmējiem pienāks uh, vienādu darbu samaksu un ka arotbiedrībām ir tiesības to prasīt. Šeit ir bijuši kopientiesas spriedumi un ir arī spriedumi, piemēram, Lavala lietā, Vikingerlēns lietā un citi līdzīgi spriedumi, kas tieši to arī uh, parāda. Un par to es gribētu dzirdēt jūsu reakciju. Otrais punkts. Bezdarbs. Saskaņā ar bezdarba statistiku, ko sniedz Eirostat, tā ir oficiālā statistika. Uh, bezdarbs e, jūlijā 2009. gadā ir dramatiski pieaudzis. Un tas nozīmē, ka uh, sociālais budžets izjūt milzīgu slogu. A, Spānijā ir 18%, Latvijā 14%, Lietuvā 16,5%. Ja, un uh, tiešām situācija ir sāsinājusies. Kas attiec uz jauniešiem? No tātad līdz 25 gadu vecumam, tur mēs konstatējam, ka bezdarbs ir 19% šo jauniešu vidū, 34% Lietuvā, un citur pat ir 39% bezdarbs šo te jauniešu vietā vidū. 2010. gadā tātad mums būs jāreikinās ar to, ka bezdarbs vēl pieaugs. Uh, pavasara samitā 2010. gadā ir jārunā par lietām, ir jāapspriež stratēģijas, kas tagad ir jāsagatavo Zviedrijas prezidentūrā līdz gada beigām. Treškārt, priekšsēdētājs kundze, es lūdzu uh, nedaudz pacietību. Es gribēju uzdot vēl vienu jautājumu par sociālo apdrošināšanu. Vakar mēs diskutējam šeit ar Lārsons kundzi, jūsu kolēģi, ministrs kundzi. Priekšsēdētāja lūdzu runātāju noslēgt savu uzstāšanos. Tātad, un jūsu kolēģi mums teica, ka sociālā apdrošināšana ir dalība valstu ziņā. Tātad viņa pati to tā atspoguļoja. Tas mums arī ir jāpieņem dalība valstīs. Mums ir jāapzinās, ka tā tas ir. Uh, ka uh, sociālā apdrošināšana, sociālā nodrošinājuma sistēma darbojas tur, kur darba ņēmējs atrodas, kur viņš dzīvo un strādā. Bet ja darba ņēmēji, piemēram, uh, dzīvo Grieķijā, tad uh, viņi dzīvo tiešām ļoti sliktos apstākļos un viņus sagaida smieklīga apmēra pensija. Un es nezinu, vai tas tā ir pieņemama, ka tā ir nacionāla atbildība un kompetence. Paldies! Tagad figurēdo kons lūdzu. Es atvainojos, Stīvju kungs. Paldies. Es izteikšos īsi, lai jums būtu vienkāršāk strādāt priekšsēdētājs kungs. Pirmkārt, valsts sekretārei gribētu uzdot jautājumu. Jūs atsaucāties uz 883. regulu 2004 un atbalstījāt vienošanos. Mēs arī atbalstām šo vienošanos, bet mēs um, tiešām esam izbrīnīti redzēt šo te paziņojumu, kas ir pievienots šai vienošanās, un tur ir teiks, ka padome uzskata, ka uh, ieviešanas uh, regulas ietvaros ir jāsniedz informācija, un uh, tiek sagaidīts, ka informācija tiks sniegta bez kavēšanās un automātiski Tad, kad mēs panācām vienošanos ar Čehijas prezidentūru, tad uh, mēs nevainojāmies par to, ka tā nebūs automātiski sniegta. Mēs uh, esam nobežījusies par to, ka Lavals prieduma uh, eh, lietā tiesa atsaucās uz vienpusēju padomas deklarāciju. Un tāpēc mēs uzskatām, ka šis paziņojums vājina to vienošanos, kurus mēs, mūsuprāt, panācām. Uh, Es gribētu, lai jūs komentējat šo paziņojumu. Un pavisam īsi, ministra kungs, vai jums ir kādas eh, lieliskas idejas un iniciatīvas par darba laiku, lai uh, palīdzētu komisijai tikt ārā no strupceļa un atkal par lavālu? Man ir prieks uh, dzirdēt, ka Zviedrija savā valstī ir atrisinājusi šo problēmu, bet vēl ir virkne jautājumu uh, Eiropas līmenī, bet neaizmirsīsim, ka labā lietas spriedumam sēkoja citi uh, lī, uh, līdzīgi spriedumi. Total Streets, uh, apvienotajā karalistē un streika apvienotajā karalistē. Tātad šeit ir jautājumi, kas ir jārisina. Juridiskā neskaidrība jau tagad pastāv vienalga, vai mēs atrisināsim um, uh, darbinieku nosūtīšanas direktīvas jautājumu vai nē. Ir teikts, ka jāgroza šī direktīva, lai skaidri parādītu, cik lielā mērā koplīgumus var izmantot, lai noteiktu minimālos standartus, un cik lielā mērā var lietot dažādas pasākums, kā piemēram streiku, lai eh, tiešām īstenot, panākt šo standartu ieviešanu. Merci. Um... Paldies, Figureido kundze, un pēc tam mūsu Kolēģis Jākons arī. Prezidente, eh, eu gostaria ainda voltar. Paldies, priekšsēdātais kundze. Man ir trīs jautājumi. Tiem jau pieskārāmies vispārējā nozīmē, bet es gribētu tiem pieskarties detalizētāk. Vispirms jau runājot par Lisabonas stratēģiju, jāsaka, ka pastāv nopietnas bažas. Es gribētu pieskarties stratēģijas pārskatīšanai, kas ir notikusi tādā liberālākā veidā. Jautājums ir, vai šī situācija ir liberāla? Šeit, protams, tika minēts Laval, Rūfert un citas lietas. Te ir jārunā par nedrošību un par uh, darbinieku pamattiesībām un Eiropas sociālo modeli. Mēs gribam iziet cauri situācijām, lai nonāktu pie valstīm, ko mēs kritizējam, un kad mēs nonākam pie starptautiskās uh, konkurences. Eiropas Savienībā mēs nerespektējam darbinieku tiesības. Lisabonas uh, līgums tiks pārskatīts un jāņem vērā arī šī konkrētā problēma, lai situācija nekļūtu vēl sliktāka. Nākamais jautājums. Kā mēs varam risināt jautājumus uh, saistībā ar konkurētspēju? Te ir jārunā par stabilitātes paktu. uz to mēs esam reaģējuši ļoti elastīgi šajās dienās. Vai nevajadzētu paturēt prātā to, kā risināt problēmas? Darba vietu skaits samazinās, algas samazinās un nabadzība palielinās. 2010. gadā ir vairāk jācīnās pret nabadzību. Paldies! Paldies tagad eh, gan Sārī kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Runājot eh, par šiem jautājumiem, sveicu eh, Zviedrijas prezidentūras pārstāvis šeit parlamentā abi izteicās diezgan optimistiski. Jūs teicāt, ka krīze jau eh, mazinās un neturpināsies mūžīgi. Un tomēr virkne analītiķu uzskata, ka šī krīze uh, nemaz tik ātri nebeigsies, un izskatās, ka Āzija un ASV uh, eh, atgūstas, bet Eiropa varbūt būs vislielākā cietēja. Vai jums ir kāds uh, alternatīvs plāns, kas notiks, ja atvesaļosies ekonomika vai mums vajadzētu padarīt striktāku darba likumdošanu Eiropā? Un vai jūs uzskatāt, ka vispār ir vajadzīgs kāds alternatīvs plāns, ja jūs uzskatāt, ka krīze neturpināsies mūžīgi? Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Tusas kungs, es tikko saņēmu šī ziņojuma kopiju, paldies par to, man būs tas jāizlasa. Es domāju, ka krīzes uh, uh, rezultātā ir būtiski, lai sociālajie partneri ne tikai iesaistītos, bet lai viņi uh, aktīvi līdzdarbotos visos aspektos, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pēc iespējas ticamāk uh, darboties, kā mēs varam tiešām kopīgi kaut ko panākt, risinot krīzi. Protams, ka te ir virknē piemēru Eiropā un vēstures gaitā, ko varētu minēt. Sociālo partneru um, ziņā ir bijuši piemēri, ka tie ir iesaistīti, uh, citreiz tie nav iesaistīti un sekas ir bijušas ļoti smagas. Es nāku no reģiona un valsts, kas ir uh, lepni par uh, labu vīdi sadarbojoties ar sociālajiem partneriem. Un eh, citās pasaules daļās, eh, eh, protams, mēs redzam, ka ir mazāk konfliktu, kas ir būtiski ekonomikas klimatam un uh, spējai tikt galā ar īstermiņa krīzēm un arī ilgtermiņā pielāgoties jauniem apstākļiem. Es uh, pārstāvu centrālu labēju valdību, bet šajā aspektā tam nav nozīmes. Tieši pretēji es gribētu teikt, ka ir jāizdara secinājumi Un ir jāapzinās, ka sociālajie partneri ir jāiesaist. Būs ļoti interesanti izlasīt šo ziņojumu, jo es domāju, ka krīzes apstākļos ir jāvērtē situācija, jāskatās, kāda ir attīstība un jāizdara secinājumi. Jā, bezdarbs ir pieaudzis jūlijā e, par diviem procentiem. Tas ir e, liels pieaugums, un, protams, mūsu sociālā nodrošinājuma sistēmas līdz ar to uh, izjutīs īpašu spiedienu, un tas vēl papildina šo te faktu, ka jau pirms krīzes uh, uh, bezdarbs bija diezgan augsts, un uh, manuprāt, bezdarbs ir tikai daļa no problēmas, un daļa no šīs te izslēgšanas, jeb izstumšanas problēmas ir citu veidu izstumšana darba tirgu. Ja mēs skatāmies uz 90. gadu krīzi, tad uh, valdības uh, izmantoja sociālā nodrošināšanas sistēmas, uh, lai uh, noslēptu kļūdas, kas tika pieļautas, neiekļaujot cilvēks atpakaļ darba tirgū. Un tādējādi tika izdarīts spiediens uz sociālajām sistēmām. Mums ir cieši jāsako šiem notikumiem. Mums ir arī jāsaprot, protams, ka stabilas publiskās finanses ir būtiska Uh, būtisks aspekts, un tas arī ir grūti šo līdzsvaru noturēt. Ja jums nav valstī, un tad, kad krīze ir beigusies, tad um, te ir daudz lietas. Piemēram, mēs redzam uh, ķīniešu uh, šos te cirka mākslinieks ar 20 šķīviem uz kokiem, un tas viss ir jānotur. Tas ir līdzīgi kā tā. Es domāju, ka svarīgākā problēma tiešām ir jārisina, un šeit mums ir eh, jāskatās visiem kopā, jāstrādā kopā. Un tas bija viens no svarīgākajiem tematiem jūlija neformālajā ministru sēdē. Es domāju, ka tāda kā kombinācija - aktivizācija, izglītība un uh, sliekšņu pazemināšana jauniešu iekļaušanai darba tirgu. Tās viss ir lietas, ko mēs varam darīt, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Hjūza kungs, darba laika direktīva, jā, nu labi. Uh, Jāšapingā mums uh, bija īsa tikšanās. Uh, par šo jautājumu, vienkārši lai paskatītos, kur mēs esam, jo aprīlī sarunas pārtrūk. Es eh, gribētu teikt, ka īstermiņā es neesmu diezko optimistiski, ka varēsim rast risinājumu šim jautājumam. Komisijai tagad ir tas grūtais uzdevums censties rakst, rast kaut kādu veidu, kā rīkoties, un es viņiem tiešām vēlu veiksmi mēs centīsimies strādāt konstruktīvi, lai rastu risinājumu, ja tāds ir iespējams. Padomē pozīcija ir tāda, kā tā bija, tā nav mainījusies. Ļoti daudzās dalībvalstīs joprojām pastāv problēmas, kas, manuprāt, ir jārisina. Un bāžas, ko mēs dzirdējām par šo te optautu, tās mums arī jāņem vērā. Bet nav viegli rast līdzsvaru, ko atbalstītu gan padomu, gan parlaments. Mēs kopā ar komisiju centīsimies, turpināsim uh, censties uh, rast risinājumu. Mēs uh, konstruktīvi strādājam, esam kontaktējušies arī ar parlamentu un cerams, ka varēsim rast kaut kādu progresu šajās sarunās. Runājot par lavalu lietu. Kad es prezentēju izmeklēšanas rezultātus pagājušā gada decembrī, tad nebija nevienas dalībvalsts padomē, kas uh, toreiz būtu atbalstījusi uh, darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskatīšanas uzsākšanu. Te pašā laikā uh, es gribu teikt, ka mēs apzināmies, cik uh, situācija ir smaga un ka mums ir jābūt atvērtiem diskusijās, lai rastu risinājumu. Un, kā jau teicu, tad mūsu izējas punkts un mans izējas punkts uh, attiecībā uz lavā lietu, par kura iznākumu un spriedumu kopien tiesā mēs esam ļoti saskumuši. Un kolēģi jau teica, ka, ka vikinga lieta un citas lietas sekoja, tad es domāju, ka mums šeit ir jābūt ļoti atvērtiem diskusijām ar parlamentu un komisiju, lai meklētu izējas. Es domāju, ka komisārs ir labi pastrādājis, sākot uh, procesu, kur būtu vairāk informācijas, lielāka caurskatāmība, un es domāju, ka tie ir tādi labi pasākumi, ar kuriem sākt. Es domāju, ka Falbra kungs varbūt, ka nav uh, uh, īpaši apmierināts ar atbildi. Figurēdo kundze. Paldies. Lisabonas stratēģija diezgan interesanti, jo mēs uh, cieši sadarbojamies ar tuvojošo Spāņu prezidentūru, uh, lai decembrī varētu pieņemt secinājumus, kas varētu būt viens posms Spānijas prezidentūras darbā. Un mēs sadarbojamies, uh, lai sagatavotu šo jautājumu. Ko mēs cenšamies darīt ir, ka kāds secinājums mēs varam izdarīt no iepriekšējās Lisabonas stratēģijas? Kā mēs varam cilvēkus atkal iesaistīt darba tirgu, kā mēs varam izmantot uh, visas sistēmas, kas ir mūsu rīcībā, lai atgūtos Eiropā. Un mēs uh, cieši sadarbosimies arī ar parlamentu noteikti šajā aspektā. Jāgonsārī kundze, Somijas deputāte, alternatīvs plāns, jūs par to jautājāt. Es esmu iemācījies, ka vienmēr ir vajadzīgs ne tikai viens, bet vairāk alternatīvie plāni, zināmā mērā, jo vēsture nekad neatkārtojas un rezultāts nekad nav Uh, tāds, kā jūs domājat sākumā. Lietas mainās, un tas notiek ļoti ātri. Kurš pirms gada būtu iedomājies, ka būs tāda situācija kā tagad? No otras puses, pirms sešiem mēnešiem cilvēki runāja par pilnīgu finanšu sagru, sabrukumu un sagrūšanu, un bija prognozes, ka būs milzīga depresija, un atkal mēs esam citādākā situācijā. Es domāju, ka vislabākais ir uh, Um, tātad, tāpēc uh, mums ir divas ausis un viena mute. Mums ļoti uzmanīgi ir jāklausās, ko saka kolēģi. Jācenšas uh, rast uh, risinājumu situācijai un jātur roka uz pulsa un jāskatās, kas notiek un jāmaina tas, kas ir jāmaina. Es tagad necenšos uh, šeit. Uh, kaut kā izlikties pārāk gudrs, bet man liekas, ka ir jāsako situācijai un e, jādara tas, kas ir attiecīgajā situācijā jādara. Un es domāju, ka to lietu kombinācija, kas līdz šim ir paveiktas, atvesļošanās plāns, e, pievēršanās e, glābt nevis individuāls banku īpašnieks, bet censties skatīties vairāk uz uh, visas finanšu sistēmas stabilitāti kā tāda Eiropā, jo tas ir vajadzīgāks nekā vienkārši atsevišķas bankas. Papildus tam uh, ir bijusi, bijuši centieni uh, cīnīties pret bezdarbu. Mēs nevaram glābt jeb, tātad visas darba vietas, bet mēs varam uzturēt mūsu darba spēka nodarbinātību. Mēs varam aktivizēt darba tirgu. Es zinu, ka tā nav perfekta atbilde, bet tas viss ir devis rezultāts. Paldies! Thank you. Uh, <clears throat> I'll, I'll... Uh, Paldies! Es mēģināšu atbildēt uz Tusas kunga jautājumiem par Lisabons procesu. Es gribētu arī piekrist tam, uh, ko ministrs teica vakar, runājot par iegūmiem no sociālās nodrošināšanas, kas ir valsts kompetencē. Mēs nevēlamies to visu mainīt. Runājot par pēc Lisabonas procesu, uh, Mēs, kā Zviedrijas prezidentūra, organizējam diskusijas par aktīvu sociālo nodrošināšanu. Mēs zinām, ka darbā tirgus procesam ir jābūt aktīvam, ir jāievieš aktīvi pasākumi. Mums ir ļoti pasīvas sociālās nodrošināšanas sistēmas. Un šī ir problēma, kas ir jārisina un kam mēs īpaši pievērsīsimies. Uh, Šajā ziņā, protams, mēs e, nerunājam par dažādu drošību palielināšanu, lai cilvēki būtu vairāk ekonomiski nodrošināti. Un arī par agrīno pensionēšanos saskaņā ar demografisko situāciju Eiropā. Protams, cilvēkiem būtu jāstrādā ilgāk un vairāk, un jāaiziet pensijā vēlāk. Protams, ka uz to mums visiem ir jātiecas. Ir nepieciešami veseli darbinieki, un tieši tāpēc mums ir nepieciešama arī spēcīgāka apdrošināšanas sistēma. Un tagad es pieskaršos Hjūze kunga jautājumam. Tika runāts par vienošanos, kas ir panākta starp parlamentu un padomi Čehijas prezidentūras laikā. Pašlaik mēs uh, sagatavojam lēmumu. Šis ir tehnisks jautājums, kam jūs pieskārāties. Protams, ka tas viss ir uh, jāpārbauda un jāseko līdzi arī ieviešanas procesam. Paldies! Paldies, un tagad būs viss sarežģītākā uh, saruna daļa, kad visiem būs jāsakās ļoti īsi. Uh, došu jums pusotras minūtes runas laiku, es atvainojos, ka man būs arī jāierobežo ministra uzstāšanās laiks. Uh, Pirmā uzstāsies Elizabeth Līna, pusotra minūte, lūdzu. Thank you. Um, I'm very pleased that you uh, said that you Jūs runājāt par izslēgšanu no darba tirgus. Protams, ka mums ir arī nodarbinātības direktīva, lai iekļautu invalīdus uh, darba tirgu un tā tālāk. Protams, ka to mēs varam izdarīt, ja mēs definējam invaliditāti Eiropas līmenī, un es gribētu dzirdēt jūs komentārus par šo jautājumu. Es domāju, ka šo definīciju mums vajadzētu noteikt Eiropas līmenī, lai invalīdi varētu piekļūt uh, līdzvērtīgi visiem pakalpojumiem un precēm. Cik tālu jūs kā prezidentūra varat panākt progresu šīs direktīvas virzīšanā uz priekšu? Parlaments ir uh, balsojis par to, ka šī direktīva ir pēc iespējas ātrāk jāievieš. Paldies! Paldies! Un tagad uh, Marita Uvskoka, pēc tam Ro Rodžers Helmers. Eh, tack fru ordförande och tack för att jag får vara här. Efter... Liels paldies, priekšstādātāji! Paldies, ka jūs šeit ieradāties. Ir jauki, ka Litorīna kungs un uh, valsts uh, sekretārs kundze ir klāt. Iespējams, uh, Es cerēju, ka viņš būs kā Ziemassvētku vecīts, kas būs atnesis dāvans, bet esmu mazliet vīlusies par to, ko es dzirdēju. Runājot par lavālu un vikinga lietām, jāsaka, ka minimālā direktīva ir kļuvusi par maksimālo direktūru. direktīvu. Ir ieviesti griesti, lai novērstu līdzvērtīgu attieksmi pret darbiniekiem Eiropā. Valsts sekretāri runāja par uh, līdzvērtīgu attieksmi sociālā nodrošinājuma sistēmā. Ja jūs esat ieradies no kādas citas dalību valsts, lai strādātu citā valstī, jūs nesaņemsiet tos pašus nosacījumus un, tos, un nebaudīsiet tās pašas tiesības. Un tas viss notiek Eiropas Savienībā. Un, protams, tas rada problēmas gan Zviedrijā, gan citās valstīs, ir īpaši šajā krīzes situācijā. Protams, ka ir spriedze uh, darba tirgu, tiek sagrauta sociālā nodrošinājuma sistēma un pastāv citas problēmas. Un tagad es uzdošu jautājumu. Jautājums ir tāds, saka runātāja. Priekšsēdētāji lūdzu uzdot jautājumu pēc iespējas ātrāk. Tātad jautājuma nav. Uh, Paldies! Mēs esam dzirdējuši jau teikto. Mēs gribam izvairīties no sociālās izslēgšanas un gribam ilgspējīgus darba tirgus. Bet kā jūs to visu panāksiet? Vitorina kungs sāks diskusijas, ka šefī kundze ir sākusi diskusijas un atbalstīs diskusiju turpināšanos. Mēs turpināsim diskutēt, mēs organizēsim seminārus. Tas nozīmē, ka mums būs aktīva politika. Bet kāda tad ir neaktīvā politika? Mēs esam dzirdējuši šādas lietas jau pirms pieciem un desmit gadiem, un ja mēs atgriezīsimies pēc pieciem un desmit gadiem, mēs atkal to pašu dzirdēsim. Kur tad ir pati būtība? Šeit nav nekādas būtības. Jūs runājat par trešo valstu pilsoņiem. Es neesmu dzirdējis neko būtisku. Ko tad mēs gribam sasniegt? Mums ir nepieciešama elastība darba tirgos, mums ir jāsamazina uh, iniciatīva trūkums un jāsamazina nodarbinātības nodokļi. Tas viss palielinās nodarbinātību. Mana pieredze šajā komitejā un saistībā ar Eiropas regulā ir tā, ka šos mērķus ir grūti sasniegt un nav nekāda pienesuma, lai īstenotu šos mērķus. Kā mēs panāksim, lai darba tirgu ir elastīgi, kā padarīt šos darba tirgus pievilcīgākus uh, darbiniekiem? Atbildes uz šiem jautājumiem es neesmu dzirdējis. Paldies, ka jūs ievērojāt savu laiku. Lūdzu, Serkas kungs, paldies priekšādētāji, paldies par jūsu uh, runu. Es runāšu šīs par sociālo klauzulu. Uh, no tās nedrīkstētu novērsties. Tas ir nepieciešams, lai Lisabonas līgums varētu stāties spēkā, jo tas nodrošinās ļoti daudz dažādu tiesību. Lūdzu, turpiniet um, iet pa šo ceļu, runāt par lavā lietu. Šis spriedums apdraud vai rada bailes miljonos darba ņēmēju Eiropā. Un minimālās normas ir pārvērtušās par maksimālajām normām, un runa nav par to, ka būtu jāatver no jauna direktīva un jāpārskata bet eh, šeit pastāv asimetrija starp jurisdikciju un politisko mērķi. Tas ir radījis ļoti lielu nemieru Eiropā. Un Zviedrijas sociālais modelis tiek apdraudēts šajā situācijā. Un ka Ševī kundzei es gribētu teikt, ka es ceru, ka jūs turpināsiet cīņu pret nabadzību un es ļoti atbalstu šo, šīs aktivitātes, lai tiešām notiktu kaut kas praktiski. Paldies! Much, Lien, we'll, we'll, we'll Lielas paldies! Mēs, protams, atgriezīsimies pie invaliditātes definīcijas pēc neilga laifa, laika. Kā jau mūsu partijas iepriekšējais ģenerāls sekretārs izteicies par šo jautājumu, jāsaka, ka es piekrītu, ka šis nav vienkārši jautājums. Ja mēs runājam par uh, nacionālo kontekstu, mēs atgriezīšos pie startautiskā un Eiropas konteksta, jāsaka, ka iepriekšējā likumdošana atļāva izslēgt ārvalstu koplīguma, neskatoties uz tā satura pašlaik spriedumā ir teikts, ka mēs nedrīkstam izslēgt ārvalstu koplīgumus, bet ir jāņem vērā tas, vai tas ir uh, caurskatāmāks vai nē. Protams, ka to nav viegli izdarīt. Mēs turpināsim apspriest šo jautājumu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs un par to tiek runāts Eiropas līmenī. Es piekrītu Hjūza kungam, ka jāturpina diskusija, lai atrastu pareizo līdzsvaru. Žēl, ka Eiropas kopienu tiesas eh, spriedums ir šāds. Protams, ka mums ir jākoncentrējas uz šādiem jautājumiem un jā, jādara daudz kas vairāk šajā virzienā. Ir jārada jaunas darba vietas un arī mm, aizstājai darba vietas uh, pēc krīzes. Helmera kunga jautājums. Es piekrītu jūsu sašutumam. Eiropas līmenī mūsu instrumenti saskaņā ar līgumu nemaz nav tik daudz. Mums, protams, ir darba tirgus politikas, mums ir valstu nodarbinātības politikas un darba tirgus politikas, bet es jums nepiekrītu, ka tie ir tikai vārdi. Es varu minēt vairākus piemērus un politikas dalību valstīs, kas ir mazinājuši sociālo izslēgšanu. Uh, Zviedrija ir viena no šīm valstīm. Pirmajos eh, divos valdības gados daudzi cilvēki tika izstumti no darba tirgus, bet tagad tie ir atgriezušies darba tirgū. Protams, ir jāapvieno nodokļu politikas, jāņem vērā arī izmaiņas eh, darba algā ar dažādiem sliekšņiem un arī Um, jānodrošina, lai invalīdi tiktu iekļauti darba tirgu un lai saņemtu algu, ne tikai invaliditātes pabalstu. Protams, ka mums ir jārunā arī par agrīno uh, um, pensionēšanos. Svarīgi ir zināt, kā to visu izdarīt. Izaicinājums ir tāds, ka mums ir jāturpina strādāt un mums ir jādalās pieredzē Šeit varētu minēt vairākus labus piemērus. Un visbeidzot, ar kasikundzi, es esmu pārliecināts, ka pēc Lisabonas procesa kontekstā mums ir jāzina, kā atbalstīt šīs iniciatīvas un politikas, lai cilvēki atgrieztos darba tirgu Eiropas līmenī. Šeit ir jāstrādā pie izglītības politikām, investīcijām pētniecībā un attīstībā. Mums ir uh, jācenšas panākt visu to labāko Eiropas Savienībā un jāstiprina arī konkurēt spēja. Šis nav viegls uzdevums. Protams, ka es eh, piekrītu jūsu sašutumam. Žurnālisti arī ir uzdevuši jautājumu, kāds tad bija, kā tad bija secinājumi jūsu tikšanās eh, laikā jūlijā. Ir jāizstrādā konkrēti pasākumi, lai cilvēki atgrieztos darba tirgu, un situācija, protams, ir atšķirība katrā dalībvalstī. Man šodien nav šādas gatavas paketes, kā to visu nodrošināt, bet mums ir gatavas, tā teikt, um, atsevišķas nelielas pakotnes no dalībvalstīm. Paldies! Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšēdētāji. Es neko nepieku nepapildināšu. Mis Litorīna kunga teiktajam par sociālo iekļautību, tas viss bija ļoti pareizi. Par Linnas kundzes jautājumu par invaliditāti vai īpašajām vajadzībām komisijai nav attiecīgā priekšlikuma, un tāpēc mēs arī saprotam padomas nostāju, un komisija nav iecerējusi iniciatīvu. Par preču un pakalpojumu direktīvu, kuru parlaments atbalstīja Un es gribētu pajautāt, vai jūs esat iecerējuši turpināt darbu pie direktīvas, kas saistīta ar invaliditāti, vai jūs esat paredzējuši strādāt pie tās Zviedrijas prezidentūras laikā? Tā nav mūsu kompetencē, saka Litorīna kungs, bet mēs noteikti runāsim par to turpmāk. Paldies! Tad mēs arī informēsim pārējos deputātus par to, kas notiek šajā jomā. Morā kundze lūdzu. Paldies priekšādētāji. Es gribētu zināt, ko Zviedrijas prezidentūra domā par par pagaidu darba uh, turpināšanu. Daudzos uzņēmumos būs jāsamazina darba vietas un pagaidu darbs iegūs arvien lielāku īpatsvaru. Mēs esam iecerējuši diskutēt par to, kā varētu regulēt situāciju darba ņēmējiem Turnenes kundze un tad Akinenes kundze. Paldies! Paldies par jūsu teikto, ministra kungs. Es jautāšu jums. Savādi, ka ir paredzēts tik maz iniciatīvu saistībā ar krīzi un pieaugošo bezdarbu. Arī sociālā nodrošinātība un strādājošo tiesības, vai šeit nevarētu nākt klajā ar Eiropas iniciatīvu, lai risinātu krīzes izraisītās sociālās problēmas, citas starpā sociālo dempingu un pārvarētu nabadzību. Es jūs uzklausīju uzmanīgi, jūs runājāt par labākām tiesībām, kvalificēšanos un tā tālāk, tas viss ir ļoti svarīgi. Bet es tomēr brīnos par to, ko jūs teicāt. Uh, par to, ka jums Zviedrijā ir atrasts uh, dalību valstī piemērots risinājums, bet šī problēma skara visu kopienu, un tagad jūs uh, pārstāvat padomi, jums ir padomas prezidentūra uzticēta, un es domāju, ka Zviedru modelim nekaitēs nekas, ja jūs pievērsīsties direktīvai par uh, darbinieku nosūtīšanu, drīzāk otrādi. Un vēl viens jautājums par jauniešu bezdarbu. Ko jūs esat iecerējuši šajā jomā? Paldies! Paldies! Tagad madām, eh, tātad Marijana Harkina, pēc tam eh, Žeslavēks kundze. Harkins kundze, lūdzu. nous a quittés. Donc, Madame Danuta Jalovsvieka. Jalovsviekas kundze, un pēc tam Sariesajas kundze. Tātad Jalovēckas kundze, lūdzu. Vadničonca. Paņa ministrē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ministra kungs, Litarīna kungs. Runājot par eh, sabiedrības novecošanu, mēs bieži vien runājam par pensionāšanās vecuma palielināšanu, bet pārāk maz tiek darīts, manuprāt, jauniem cilvēkiem. Eh, cilvēkiem pēc universitātes beigšanas ir ļoti grūti atrast darbu. Zviedrijai ir ļoti laba pieredze eh, nodarbinātības politikā. Vai ministra kungs varētu uh, varbūt izteikties par to, kā šajā krīzes laikā varētu kaut kādā veidā uh, uzlabot to instrumentu lietošanu, kas mums ir, lai radītu darba vietas jauniem cilvēkiem Eiropā. Pēdējā runātājs arī Sājas kundze. Arvoisa ministeri. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ministra kungs. Jūs runājāt par to, kā uh, vajadzētu iekļaut cilvēkus darba tirgu, arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām un cilvēkus no citām mazākā uh, atbalstītām grupām. Bet dažkārt ir uh, grūti uh, izlaust ceļu starp uh, dažādiem noteikumiem, kas saistīti ar nodokļiem, sociālo atbalstu. Ko Eiropa varētu darīt, lai uzlabotu situāciju cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām darba tirgu? Kad ir runa par sociāliem uzņēmumiem, tad dažās valstīs ir šeit likumdošana. Uh, Uh, bet citās valstīs tādas trūkst par uh, sociālā atbalsta ilgumu, piemēram. Chairman. Paldies, priekšsādātājs kundze. Morānas kundzes jautājums par pagaidu darbu. Mēs sadarbosimies ar komisiju, lai izvērtētu situāciju. Mūsuprāt, ir tiešām ļoti būtiski, uh, lai uh, cilvēki, kas darbojas pagaidu darba aģentūru ietvaros, saņem tādu pašu uh, uh, attieksmi. Mēs nedrīkstam radīt pirmās un otrās kategorijas darba tirgus. Runājot par uh, jautājumu, ko mēs Eiropas līmenī darām, man šeit ir jāmin divi aspekti. Viens ir Eiropas atvesļošanas plāns un uh, darbs, kas tiek darīts ārpus mana portfeļa, tas ir ECOFIN un citu ministru kompetencē, kuri cenšas stabilizēt mūsu valsts finanses, uh, publiskās finanses un darīt kaut ko, lai atvesaļot ekonomiku un dotu cerības. Ir diezgan maz, ko mēs varam darīt, lai atjaunotu patērētāju uzticību ekonomikai. Un uh, Es nāku no nelielas atvērtas ekonomikas, kur 50% eh, no IKP ir tirzniecībā un eksportos, un līdz ar to mēs esam atkarīgi no tā, kas notiek ārpus mūsu valsts, un tas attiec uz daudzām valstīm Eiropas Savienībā. Līdz ar to nav tāda ātra un vienkārša risinājuma šai situācijai, bet Eiropas atvesļošanas plāns ir viena lieta, ko mēs varam darīt. Daudzās valstīs mums uh, Eiropā ir automātiskie stabilizātori. Uh, kuriem ir tendence uh, izlīdzināt uh, šo situāciju, nedaudz stabilizēt. Un sociālās apdrošināšanas sistēmās šie uh, uh, automātiskie stabilizatori palīdz saglabāt pirktspēju augstā līmenī, kas palīdz situācijas risināšanai. Un, protams, ka mums vēl aktīvāk ir jāstrādā pie tādiem jautājumiem kā izglītība un mūsu bezdarbnieku aktivizācija. Kad mēs runājam par jauniešiem, bija jautājums par to, ko mēs darām tieši viņu labā. Atkal jāsaka, ka šeit nav daudz iespēju, kā Eiropa kopīgi šeit varētu kaut ko darīt, balstoties uz mūsu līgumiem un darbības ietvaru. Bet kas mums jādara un ko mēs darīsim? Uh, mums jāskatās, kā strādā valstis, kas darbojas veiksmīgi un kā no tām var mācīties. Tas varbūt eh, dažkārt nav vienkārši un eh, rezultāti nav uzreiz, bet to mēs varam darīt. Ko mēs varam darīt par jauniešiem, runājā Jāzlavēckas kundze, eh, jautāja par šo lietu. Labās ziņas ir tādas, ka jauniešu bezdarbs nav tik ilga termiņa, kā ja mēs runājam par vecāku gadgājumu cilvēkiem, un tās ir labas ziņas. Tas nozīmē, ka mēs varam ar aktivizācijas un izglītības pasākumiem ietekmēt šos te jauniešus, un tad mums ir eh, lielāks iespējas izvairīties no ilgtermiņa bezdarba un ilgtermiņa izslēgšanas. Tās ir labās ziņas. Es domāju, ka šobrīd finanšu krīzes un darba tirgus krīzes apstākļos uh, Eh, papildus investīcijas izglītībā un apmācībā ir izšķirīgi svarīgs. Un tās ir arī labas investīcijas, godīgi sakot. Un tad, kad krīze beigsies, mēs eh, būsim panākuši, ka mūsu uh, darba spēks būs gatavs iesaistīties uh, uh, ekonomikas attīstībā. Sajas kundze, jūs runājāt par to, ko Eiropas Savienība var darīt. Ko Eiropas tev, Savienība te var darīt, tad, tad es domāju, ka šeit ir tikai ļoti nedaudz instrumentu, ar ko var strādāt Eiropas līmenī. Varbūt, ka tas var mums likties, likt vilties, bet kas mums ir jādara? Un paskatīšos, vai tas bija Helmera kungs, kas uh, to pieminēja, jūs uh, izteicāt savu neapmierinātību ar to, ko mēs varam darīt. Es domāju, ka vislabākais uh, veids ir dalīties pieredzē, gan labajā, gan sliktajā pieredzē. Man bija ļoti interesanta tikšanās uh, uh, Eiropas līmenī Janšapingā. Mēs runājām par uh, sliktajiem lēmumiem politikās, un daži kolēģi Eh, ļoti ar interesi uzklausītās kļūdas, ko mēs esam pieļāvuši. Un es domāju, ka tas arī ir interesanti vienkārši mācīties, kādas kļūdas ir pieļāvuši citi un nepieļaut šīs kļūdas. Ko mēs agrāk esam darījuši, un tāpēc mēs ļoti sadarbojamies par nodarbinātības un sociālās apdrošināšanas jautājumiem. Mums ir jāizvairās par katru cenu lai ilgtermiņa bezdarbnieki pāriet sociālajā sistēmā, tātad uh, Mums ir jācenšas pēc iespējas vairāk cilvēku uh, iekļaut darba tirgu, ja viņi tur var iekļauties, lai viņi neizdarītu spiedienu uz sociālo sistēmu. Paldies! Madame Kašefī, jūs vēlaties? Kašefī kundze, jūs vēlaties arī, vēlaties arī izteikties? Uh, komisijas, komitejas vārdā es gribētu jums abiem pateikties par jūsu ieguldījumu, par mūsu diskusijām Es domāju, ka mēs varējām apspriest visus jautājumus, kas šajā jomā ir būtiski. Mums tas izdevās, un jūs, protams, mēģinājāt arī uh, ielikt šeit savu personīgo viedokli. Un es ceru, ka uz Līnas kundzes jautājumu jūs vēl sniegsiet atbildi. Uh, tātad jautājums par uh, nediskrimināciju. Novēlu jums uh, prezidentūrā veiksmi. Gracias.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 Jā, šie kolēģi apkārt. Darbie kolēģi, nedaudz mēs tagad uh, iepaņēmām pauzi. Un tagad mēs varētu turpināt mūsu darbu. Mums ir jāizskata desmitais darba kārtības punkts, un tas ir balsojums par atzinuma projektu, kur ir sastādījis Orīkungs par uh, desmitā gada budžetu. Es piedāvāju šo te punktu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu, ka to mēs skatītu pēc balsošanas. Vai jums ir jūsu balsošanas kartes? Ceru, ka visiem tās ir līdzi. Sāksim balsošanu. Mums ir dažādi grozījumi par budžeta plānu Pirmais ir 6300. Kurš ir par? Neviens. Kurš par 600, 6300 eh, pret? Eh, pieņemts. 6301. Kurš ir par? Pret atturas pieņemts. 6348. Par? Pret atturas pieņemts. 6349. Par? Pret atturas pieņemts. 6316 eh, Hjūga kunga eh, grozījums ir atsaukts, eh, līdz ar to mēs balsojam par 6331 par pret atturas pieņemts. 6304 referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 6305 par pret atturas pieņemts. 6332 par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 atturas noraidīts. 6335 par, pret, atturas pieņemts. 6336 par, pret, atturas pieņemts. 6324. Tur ir vairāk iesniedzēji par, pret, atturas pieņemts. 6307. atkrīt un pāriem pie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 pret atturas pieņemts. Tagad 600, 6339 pār pret atturas pieņemts. Un tur arī ir uh, piezīmes grozīšana par pret atturas arī pieņemts. 6339 317. ir atsaukts, 6328. par pret atturas pieņemts. 6340. atkrīt, un tagad jābalso par 6318. Tas ir atsaukts, es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Tagad 6329. par, pret, atturas, noraidīts 6309 un 26. Tie ir identiski, balsosim kopā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 6319. Tas ir atsaukts, tātad 6341 pār pret atturas pieņemts, 6320 pār pret atturas noraidīts. 6310. par pret atturas pieņemts. 6321. atsaukts, tātad 6350. par pret atturas pieņemts. 6322. Joga kunga grozījums par. Vai jūs vēlaties to atsaukt? Labi, tātad grozījums atsaukts. Atvainojos, nevajadzēja balsot. 6312 par, pret atturas pieņemts. 6342 par, pret atturas pieņemts. 6343 par, pret atturas pieņemts. Un te ir balso, grozīts komentārs, kurš par šo grozījumu par, pret atturas pieņemts. Tagad 6311. par pret atturas noraidīts. Mums nav jābalso vairs par grozījumu. Uh, komentārā tagad 6344. pār pret atturas pieņemts. 6345. pār pret atturas pieņemts. par šo te grozījumu pret atturas pieņemts. 6315 par. Le 6300. 6315 un 27 ir identiski, balsosim par tiem kopā par pret atturas pieņemts. Tagad jābalso par 6325 Jūgza kunga un Gonsas kundzes par pret atturas pieņemts. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs kundze. Tātad 6325 vēlreiz par, pret, atturas, noraidīts, atvainojos. 6302 par, pret, atturas noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt 6302. Eh, pārbaudām. Sākam balsot. Vai visiem ir balsošanas kartiņas? Mais normalement, ça marche. Tam vajadzētu darboties, ielieciet pareizi savu balsošanas kartiņu, apgrieziet otrādi. Labi. Nē, otrā virzienā, jā, tieši tā. Jā, bāž kartiņa tā, ka čips ir pret jums. Vai viss nobalsojuši? Vai kādam nav līdzi balsošanas kartiņa? Jūs aizmirsāt, jā? Ja? Est-ce que vous avez mis votre carte dans le bon Vai jūs pareizi ievietojāt savu balsošanas karti balsošanas iekārtā? Vai visas politiskās grupas ir pārbaudījušas, vai ir klāt viņu pilntiesīgie locekļi un uh, aizvietotāji? Labi. Tātad. Es. Uh, pieņemšu tagad balsojumus no tiem, kas nebalso ar balsošanas kapņiem. Kaslēr kungs, jūs balsojat pret? Tas ir viss? Tad ir divas uh, balsis no cilvēkiem, no deputātiem, kas nebalso ar karti. Jūs balsojat par? Hendel kungs, divi. Ļoti labi. Tātad visiem bijusi iespēja nobalsot. Beidzam balsot. Donc, ja... Tā tad ir 39 balsojuši, 24 par, 17 pret, neviens neaturas. Tātad 6302 eh, grozījums ir pieņemts. Labi, ka mēs pārbaudījām. Tagad pāriesim pie 6303. grozījuma, jo es atvainojos, trešais ir atsaugs pie 13. pārējiem. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 6314. par? Pret atturas pieņemts. 6347. par? Pret atturas pieņemts. 6346. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. Šreters kundze. Diemžēl runā bez mikrofona. Which one? Um, 6300. 6302 uh, arī ir vajadzīgs atsevišķs balsojums. Jā, ja mēs, ja jūs vēlaties, mēs par to, to lietu varam nobalsot. Jā, jā, tiešām mēs uh, nobalsojām par otro, pārbaudījām to elektroniski, un šeit bija piezīme, kas bija saistīta ar šo grozījumu, par kur mēs nenobalsējām. Līdz ar to mēs tiešām varētu nobalsot par šo te piezīmi, kas attiec uz 6302 grozījumu. Mēs varētu to darīt elektroniski. Kundz, kundze. Mēs nebalsojām par pašu tekstu, par mikrofinansējumu. Jā, mēs tieši to tagad darām. Mēs nobalsojām par eh, grozījumu un tagad balsosim par eh, piezīmes grozīšanu. Lūdzu, darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Nous votons la modification. Balsojam tātad par piezīmes grozīšanu attiecībā uz 6302 grozījumu, kur komisija atb atbalsta uh, apjoma izmaiņas. Vai ir vēl kādi, kam nav balsošanas kartiņas? Jūs varētu pateikt, kā jūs balsojat pār, pret, pret. Tātad treš, trīs pret un divi par. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 41 balsojuši, 26 pār, 10 pret un 10 atturējušies. Un arī šis komentārs ir grozīts. Paldies, Šreters kundze, ka jūs bijāt tik acīga. Tagad uh, balsosim par atzinumu. Un, un pirmajā pantā ir uh, jauns grozījums, referenta grozījums ar numuru 2, kurš par otro grozījumu. Pret atturas pieņemts. Pirmais pāns, trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais figureido konsts grozījums ir saskaņojums, kurš par pret atturas noraidīts. Sastais pāns, piektais grozījums par pret pret atturas pieņemts. Septītais pāns, sestais grozījums, svītrošanas grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad devītais pāns ir mutiskais grozījums, ko iesniedzis Čabnok kungs. Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Jā, tomēr kāds iebilst, jūs esat pret šo mutisko grozījumu, labi, par to tad mēs nebalsojam. Tad ir vēl viens mutiskais grozījums, ko iesniedz referents. Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Referentkungs, lūdzu. Mutiskais referenta grozījums ir atsaukts, līdz ar to mēs varam balsot par septīto grozījumu par pret atturas pieņemts. Desmitais pāns, astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais eh, Hjūgza kunga grozījums par pret atturas pieņemts. 18. pāns, 10. Eh, grozījums par pret atturas noraidīts. 19. pāns, 11. grozījums eh, ar mutisko referentu grozījumu. Vai kāds iebilst pret referentu mutisko grozījumu? Nē, šķiet, ka nē. Līdz ar to balsosim par 11. grozījumu ar grozījumiem par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 19. Eh, pāns, 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. C apsvērums pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad balsosim par atzinuma projektu kopumā, balsosim elektroniski, sākam balsot. Merci. Paldies. Un uh, lūdzu tie, kam nav kartes līdzi, parādiet, kā jūs balsojat. Donc, je rajoute deux voix pour. Tātad ir divas balsis vēl par, vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Siri. Siri. Monsieur. Quarante-un. 41 balsojuši, 39 par, neviens nav pret un 4 atturējušies. Mēs varam apsveikt mūsu referentu. Si tous les votes se déroulent comme ça, Tagad, ja katru reizi balsojums varētu notikt šādi, tad uh, harmonija būtu pilnīga. Tagad sestais punkts mūsu darba kārtībā - Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Šeit ir trīs jautājumu vai trīs gadījumi. Mēs varam izskatīt katru atsevišķi. Vispirms mums ir prasība no Spānijas par Katalānijas reģionu, un te runa ir par uzņēmumu, kas darbojas ziemeļos un Katalānijas centrā vai vidienē. Vakar mēs jau dzirdējām, šī lieta tika izskatīta un koordinātori un darba grupa ir saņēmuši vēstuli un pieprasījums no Spānijas un arī no Portugāles, tas ir jau otrais gadījums, tas saistās ar tekstīlī ražošanu. Te ir virkne komentāru. Tātad šajās prasībās par globalizācijas pielāgošanas fondu un komentāros runa ir par administratīvām izmaksām un kā tās vislabāk sadalīt vai raksturot. Tad trešais gadījums, trešā prasība nāk no Vācijas, saistās ar Nokia. Uh, un darba grupas dalībnieki tikās vakar un vēlējās vai ir pauduši vēlmi vēlreiz iepazīties ar attiecīgo dokumentu un vēlas vēlreiz tikties kopā ar komitejas locekļiem, lai diskutētu par to, kā reaģēt. Runa ir par šī projekta redakciju. Un 29. oktobrī nākamajā sanāksmē mēs varēsim vēl runāt par attiecīgajiem dokumentu projektiem. Un viens no jautājumiem bija par administratīvām izmaksām, kādām specifikācijām tām jāatbilst un cik lielā mērā mēs varam iepazīties ar administratīvajām izmaksām. Un komisijas atbildi, ko mēs saņēmām šajā lietā, mūs neapmierināja pagaidām. Bija arī runa par līdzekļu saņēmēju sarakstu. Uh, proti, kas varētu saņemt līdzekļus no šī globalizācijas pielāgošanas fonda. Un jautājums bija, kāda šeit ir saikne starp līdzekļiem no Eiropas sociālā fonda un globalizācijas pielāgošanas fonda. Komisija reaģēja tā, ka mums ir atliek uzdot jautājumu Vācijas valdībai, kā ir paredzēts un saskaņā ar kādu kalendāro grafiku izlietot abu fondu piešķirtos līdzekļus. Vēl viens jautājums bija šāds. Vai globalizācijas fondu var izmantot gadījumos, kad Darbinieki, darba ņēmēji ne, nevar izmantot, vai viņiem netiek piedāvāti pārkvalificēšanās pasākumi, un darba devēji secināja, es atvainojos, darba grupas dalībnieki secināja, ka visiem darba ņēmējiem kas saņem atbalstu no, no šiem fondiem, viņiem ir jāpiedāvā pārkvalificēšanās pasākumi, bet līdzekļiem nav obligāti jānāk no šī fonda, bet gan no valsts budžeta līdzekļiem. Un vēl ir ļoti svarīgi norādīt uz formālajiem noteikumiem, kas izriet no attiecīgajām regulām. Un darba grupas dalībnieki vēlas arī redzēt, kādā veidā globalizācijas fonda līdzekļus dalību valstis izlieto un kā tie papildina dalību valstu dažādus fondus. Šie jautājumi mums radās pētot Vācijas uh, lietu vai jautājumu, un tie bija tā, tās bija tādas vispārīgas piezīmes. Šobrīd lēmumi vēl nav pieņemti, vismaz Vācijas gadījumā noteikti nē. Un to es saku tiem kolēģiem, kas vēlē, vēlēsies komentēt šīs trīs lietas. Es redzu Jovina kungu, viņš ceļ roku. Paldies! Es uzskatu, ka balzojot, tomēr vajadzētu mazliet lēnāk um, rīkoties. Ne jau visi balso pilnīgi saskaņā ar piedāvāto politiskās grupas sarakstu. Katram taču ir savas prioritātes, un, un druka ir tik ļoti maz, tik ļoti sīka, ka nevar pat saprast, par ko ir runa, un tulkošana arī ir ar mazu nobīdi, tāpēc brīžiem nav viegli izsekot līdz, tāpēc es jūs lūgtu mazliet lēnāk vadīt balsošanu, jo galu galā tādējādi mēs noslēdzam ļoti ilgu un uh, ilgstošu darbu, un to nevar tā vienkārši uh, mērkaķa ātrumā nobalsot. Jā, paldies, bet tas nav īpaši saistībā ar šo punktu. Bet jūs redzēsiet, ka ar laiku jūs iemācīsieties un ietrenēsieties un varēsiet ļoti ātri sekot līdzi. Paldies priekšādātāji Morēnas kundze. Runājot par mūsu kopējo darbu ar šīm divām tēmām, tad vakar mēs jau diskutējām par globalizācijas fondu. Uh, Un, protams, ļoti labi, ka mums tagad ir šie, šīs dokumentu paketnes, ko mēs, pakotnes, ko mēs varam arī atbalstīt. Un vakar jūs norādījāt, ka šo fondu ir iespējams izmantot, un runājot par Spānijas un Portugāles jautājumiem vai pieprasījumiem, komisijas atbildes, ar kurām vēl ir nepieciešams rūpīgāk iepazīties. Par līdztiesību, par dzimumu līdztiesību, tad šeit man būtu sakāms viens, viena lieta. Šie, nozī, šie uzņēmumi ir ļoti nozīmīgi tekstilu nozarē, un tie darbojās reģionos, kur bezdarbs ir ļoti pieaudzis, daudz cilvēku tikuši atlaisti. Runājot par masveida cilvēku atbrīvošanu no, darbā, no darba. Tad svarīgi ir, lai līdzekļus no globalizācijas fonda varētu izmantot jebkurš strādājošais un gūt labumu no tiem ir vajadzīgi ļoti labi pārdomāti, sabalansēti pārkvalificē, pārkvalificēšanās pasākumi. Un tagad par Nokijas gadījumu. Es gribētu atgādināt, ka jābūt skaidrībai par to, kāda reģionālie līdzekļi un kāda dalībvalsts līdzekļi, bet galvenokārt reģionālie līdzekļi ir bijuši izmantoti. Eiropas sociālais fonds un globalizācija fonds piedāvā līdzekļus, un tos ir iespējams papildināt ar līdzekļiem no citiem avotiem, bet ir jābūt skaidram nošķīrumam. Tagad Serkas kungs lūdzu. Paldies priekšādētāji. Es atsaukšos uz to, ko runāja iepriekšējie kolēģi. Paldies par jūsu efektīvo darbu. Un par to paldies, ka jūs tik precīzi raksturojāt problēmu. Eiropu šobrīd skan, uh, skar krīze, globalizācijas krīze arī tekstila ražošanā un Katalānijā tekstila um, industrija ir ļoti daudzveidīga, un šobrīd bezdarbs skar ļoti daudz cilvēkus. Es uzskatu, ka procedūra ir tomēr ļoti efektīva un laba, un jāturpina, um, darbs jāturpina tāpat kā līdz šim. Par Vācijas gadījumu un Nokiju mēs arī turpmāk eh, raudzīsimies, kā tiek izmantot šī fonda līdzekļi. Un atšķirīgos gadījumos katrā ir jāraugās individuāli un rūpīgi jāpārbauda, kāda sociālā nozīme būs katram atbalsta pasākumam. Paldies! Muito obrigada, Senhora Presidente. Também muito rapidamente para. Nākamais runātājs. Atcaucoties uz jau iepriekš teikto, jāsaka, ka viss ir labi paveikts. Vakar darba grupā tika paveikts lielisks darbs par šiem diviem gadījumiem par Portugālu un Spāniju. šajos gadījumos konkrētos darbiniekus ir jāatbalsta. Portugāla ir atlaisti daudzi darbinieki. Faktiski situācija ir kļuvusi daudz nopietnāka nekā 2008. gadā, kad tika pieteikta palīdzība. Jūs minējāt uh, problēmas saknes. Un mums par to bija arī īsa diskusija. Es domāju, ka man vairāk nekas nav sakāms. Es esmu pār, es atbalstu. Jasovicka skundze teica, ka viņa vēlas runāt, un pēc tam mana kungs. Paldies, priekšādātāji! Kā Vācijas deputātam man nevajadzētu runāt par Vāciju. Es varētu par Spāniju un Portugāli runāt, bet tomēr man ir jāsolidarizējās ar Vāciju un paralēli tekstila nozarei mums ir jādomā arī par mobilo telefonu nozari, kur to, kā tos, kur var šos telefonus ražot vislabāk un vislētāk. Un ja mēs skatāmies, ka ap Bohumus pilsētu bezdarbs ir sasniedzis 10%, un mums ir plāns uh, samazināt bezdarbu, lai tas būtu mazāks par septiņiem, tad uh, mums es gribētu tikai atgādināt, ka bezdarbs skar ne tikai paša uh, Nokijas ražošanas, ražošanas uzņēmuma darbinieks, bet arī visus piegādātājus. Uh, un es atbalstu gan Spānijas, gan Portugāles uh, pieprasījumu, bet arī Vācijas gadījumā mums ir jāraugās, lai solidaritāte pieaugt un attīstītos. Un krīze, kas saistās ar Opeli, skar arī ne tikai Vāciju, bet ražotnes arī citās valstīs. Un šeit Eiropas globalizācijas fonds ir uh, īstais līdzeklis ar pareizo metodiku, kā kaut ko darīt situācijas uzlabošanā. Paldies, un vēl divi kolēģi vēlējās izteikties. Pastos skundz vispirms, lūdzu. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também, muito rapidamente, para me eh, congratular. Paldies! Es izteikšos īsi, Es gribu pateikties darba grupai par uh, sasniegtajiem rezultātiem, un tas tika izdarīts ātri, ieskaitot arī Portugāles jautājumu. Situācija ir ļoti slikta Portugāles centrā, it īpaši tekstilu nozarē. Kādu laiku jau arī globalizācija ir uh, radījusi negatīvas sekas, un jāsaka, ka globalizācijas pielāgošanas fonds ir nepieciešams, lai palīdzētu reģioniem. Ir tīpaši jāsaka, ka Spānijas reģions ir daudz cietis. Mēs zinām, ka importa preces tiek ievestas no tādām valstīm kā Ķīna, un līdz ar to arī vietējā situācija pasliktinās. Ir nepieciešama pielāgošanās. Mēs sagatavojām lūgumu, kurā mēs gribam mazināt šo negatīvo ietekmi kad mēs sagatavojām savu lūgumu, tad situācija bija mazliet labāka nekā pašlaik. Turpmāk globalizācijas pielāgošanas fondu vajadzētu arī pastiprināt un vēl vairāk izmantot, lai reaģētu uz līdzīgām situācijām, kā pašlaik Portugālē. Paldies! Sī, Madame Jutā. Paldies! Strainbuk kundze. Un pēc tam Jašķinskas kundze. Godātie kolēģi, vēlreiz gribētu uzsvērt Nokijas gadījumā to, ka kolēģiem ļoti ātri un nebirokrātiski jāsaņem palīdzība darba ņēmēji jau ir zaudējuši darba vietas, tāpēc šeit nevajadzētu kavēties ar palīdzības sniegšanu. Un ir jābūt pārkvalificēšanas pasākumiem, lai cilvēks var integrēt darba tirgu. Tāpēc es atbalstu pēc iespējas ātrāku finansējumu sniegšanu. Paldies! Sidonijas kundze lūdzu.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 Man šīs debatas šķiet interesantas, jo tagad es saprotu, par ko īsti ir runa, kas šīm lietām ir pamatā. Un ļoti žēl, ka dalība valsts tik retos gadījumos vēršas pie mums ar šādām prasībām, un gada šie griezti katru gadu ir 500 miljonu eiro, bet mēs iztērējam apmēram 5 miljonus, un varbūt mums vajadzētu mudināt dalību valsts vai reklamēt šo palīdzības iespēju labāk. Un, un es domāju, ka ļoti daudz cilvēku taču ir zaudējuši darbu krīzes rezultātā, Jācer, ka mēs saņemsim vairāk pieprasījumu un šai komitejai vajadzētu vairāk informēt sabiedrību par šī fonda eksistenci. Paldies, kolēģi! Spānijas un Portugāles gadījumā runa ir par situāciju, kad mēs rakstveidā lūdzām komisiju reaģēt uz mūsu nostāju. Un mūsu nostāja jums ir zināma. 29. septembrī mums būs nākamā sanāksme, un tad mēs arī varēsim iepazīties ar šo mūsu nostājas formulējumu un arī par to nobalsot. Pēc iepriekšējā sasaukuma tika izmainīts priekšlikums par šī fonda veidošanu un noteiktie griesti, kas ir piesaistīti noteiktam atlaisto skaitam, ir samazināti. Un tāpat šo fondu var izmantot divreiz ilgāk nekā iepriekš, proti četrus mēnešus. Šeit mēs redzam, ka ir izdarīti ļoti nozīmīgi pielāgojumi situācijai. ar šī fonda palīdzību, ar šo pielāgojumu palīdzību, es domāju, mēs atvieglosim fonda izmantošanu, jo visās dalībvalstīs netrūks ganījumu, ko varētu pielīdzināt tiem, par ko mēs runājam šodien. Un tagad pēdējais punkts mūsu darba kārtībā. Tomas Mansel ir pieteicies, vēl es gribētu atgriezties pie reglamenta jautājuma. Mums ir daudz iespēju debatēt Eiropas parlamentā, bet tiklīdz mēs runājam par um, konkrētiem gadījumiem, tad mums atsaka, ka mums nevajadzētu risināt viena konkrēta uzņēmuma problēmas. Bet es uzskatu, ka mums vajadzētu ne tikai rakstīt vēstules, uh, bet mums ir vajadzīgas arī debatas šajā parlamentā. Mēs nevaram solidarizēties tikai tā, ka notiek naudas pārvedumi, bet mums ir jāinformē sabiedrība. Un mēs nevaram runāt tikai vispārīgi, mums ir jādod konkrēts atbalsts. Un Eiropas parlamentā mums ir iesp jābūt iespējām debatēt, nevis ļaut mūs atraidīt, kā tas bieži noticis agrāk. Jā, um, turpina priekšsēdētāji, šī fonda mobilizēšana un izmantošana uh, nav saistīta vai nenotiek uz teorētisku debašu pamata. Runa ir par konkrētiem steidzamiem pasākumiem, kas ir domāti um, darba ņēmēja atbalstīšanai, kas cieš šajā krīzē. Un mēs uh, darām to, ko prasa realitāte. Mums, mēs organizēsim debates, arī kad būs iespēja debatēt par gada pārskatu, kā šis fonds ir ticis izmantots. Jūlijā mēs šo ziņojumu saņēmām. Uh, un zinām, ka budžeta komiteja sastādīs pārskatu vai ziņojumu par to, un, protams, ka mēs arī gribēsim piedalīties un informēt budžeta komiteju par mūsu nostāju. Un tagad gribētu noslēgt diskusiju par šo jautājumu, bet darba kārtībā ir vēl viens svarīgs punkts, bet tagad došu vārdu vēl Morānas kundzei. Marānas kundze, Delī kundze un tad eh, viss par šo. Paldies, es runāšu īsi. Es atcaucos uz to, ko teica Tomas Mans. Ja mēs gribam reaģēt ātri, tad ir ļoti e, uzmanīgi jāraugās, kādus pieprasījumus mēs saņemam un par ko tie ir. Gada sākumā mēs jau izmainījām noteikumus, ņemot vērā krīzes sekas un atsevišķos gadījumus. Mums jādomā būs iespēja vēl par to runāt vairāk. Karima Delī, lūdzu. Jūs... Quelles sont nos marges de manœuvre face à l'entreprise Nokia C'est une question un peu naïve. Runājot par Nokiju, jāsaka varbūt, ka tas ir naivs jautājums. Vai ir kādas sankcijas, ko var piemērot? Mums ir dažādi pasākumi, ko mēs varam izmantot, bet mums pašlaik ir arī krīze un darba grupā visi šie jautājumi ir izskatīti. Sur euh, l'opportunité de mobiliser. Euh mums, protams, ir eh, jāspriež par to, vai izmantot šo fondu vai nē. Tas ietvars, kurā tika atlaisti darbinieki, Nokijā tika apspriesti darba grupā, notika vispārīgas diskusijas par šo jautājumu. Darba grupas vairākums uzskatīja, ka darbiniekiem ir jāpalīdz. Jūsu komentārs ir jāiekļauj ikgadējā ziņojumā. Un, protams, jāveic arī vispārīgāks izvērtējums par to, kā uzņēmumi atlaiž darbiniekus un gūst peļņu. Protams, ir svarīgi pieņemt lēmumu par to, vai jāizmanto šis fonds atlaisto darbinieku atbalstam vai nē. Jāņem vērā arī tas, ko uzņēmums pats ir paveicis šajā ziņā. Mums būs uh, debats par šo jautājumu, kad mēs izskatīsim gadskārtējo ziņojumu. Un tagad mēs nonākam pie darba kārtības pēdējā jautājuma, kurš, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Mūsu sasaukuma sākumā ir svarīgi apspriest arī politiskās prioritātes. Mums kopīgi ir jāapspriež svarīgākās prioritātes. Un jāizpēta šīs prioritātes un tas, kā mēs izprotam savu lomu un pienākumus un to, kāds būs mūsu uzdevums šajā sasaukumā. Es uzskatu, ka mums ir jābūt ļoti atklātām debatēm 60% deputātu ir jauni šajā sasākumā. Ir divu veidu bažas. Pirmkārt, jau jāsaka, ka mēs esam saņēmuši arī mantojumu no iepriekšējās komitejas, bet tai pašā laikā mums ir jānosaka mūsu strateģiskie virzieni. runājot par jau saņemto mantojumu un tēmām, kas mums ir jāapspriež. Un to mēs jau arī pieredzējām vakardienas un šīs dienas debatēs. Jāsaka, ka ir jautājumi, pie kā mums ir jāturpina strādāt. parlaments pirmajā lasījumā 2007. gada jūnijā pieņēma Reuters ziņojumu. Kopš tā laika tas tika bloķēts padomē. Komisija gribētu mm, turpināt strādāt pie šī jautājuma un sagatavot zaļo grāmatu, un es domāju, ka pie šī jautājuma mums vajadzēs atgriezties. Otrkārt, runājot par sociālajiem pakalpojumiem jāsaka, ka Eiropas parlaments lūdza izveidot šo pakalpojumu aptvērumu un pieskarties arī pakalpojumiem, kas, tika, kas nebija ietvērti pakalpojumu direktīvā. Tika sagatavots viens paziņojums Un tas nozīmē, ka mums ir jāatgriežas pie šī jautājuma. Un svarīga ir arī darba laika direktīva. Un šeit mums klāt ir arī referents, kas strādāja pie šī jautājuma iepriekš un varēs vairāk par to pastāstīt. Un jārunā arī par dalību valstīm, kuras nepareizi pielieto šo direktīvu tai pašā laikā mēs varētu pieskarties arī direktīvas uh, īstenošanai un arī ziņojumam, kas tika sagatavots. Šis ziņojums tika bloķēts komisijā. Saistībā ar ziņojumu cīņai pret nabadzību Komisija uzskata, ka šis ir svarīgākais jautājums šajā gadā. Vajadzētu izvērtēt arī politikas, kas būtu efektīvas šajā jomā, lai izstrādātu turpmāko komisijas darba programmu un komisijas likumdošanas programmu. Vakar mēs izskatījām vēl vienu jautājumu. Tas bija Bauerkunga ziņojums. Bauer kundze ziņojums atvainojas. Un tad nākamais svarīgais jautājums ir mikrofinansējums Eiropā. Šo priekšlikumu arī vajadzēs izskatīt mūsu nākamajā komitejas sanāksmē. Kolēģi ir iesnieguši savus uh, grozījumus. Šīs ir jaunās tēmas, kas mums ir ļoti svarīgas. Protams, ka arī Lisabonas stratēģijas pārskatīšana ir svarīga. Tā gan tieši neatiecas uz mums, bet katrā ziņā mums tas ir jāņem vērā. Un vēl viens jautājums ir sezonas darbinieki no trešām valstīm. Es gribētu tikai piebilst, ka bez šiem svarīgajiem jautājumiem ir arī nosūtīšanas direktīva, pie kā strādāja iepriekšējā komiteja. Šie visi ir ļoti nopietni jautājumi. Es negribu izteikties gari, bet jāsaka, ka ir arī vēl citi priekšlikumi, kas ir izteikti. Mums arī vajadzētu nāklajā ar iniciatīvām pār darbinieku atlaišanas direktīvu. Otrs jautājums, ko es gribētu minēt, ir tāds. bez tā darba, kas mums būtu jāveic, ir arī lietas, kas ir jāstiprina. Es gribētu runāt arī par politiku sajaukumu, kurā ir iesaistīti nodarbinātības jautājumi un ekonomiskā politika. Tas nav kaut kas tāds, uz ko jūs paveraties, kā uz um, jautājumu, ar ko var atrisināt citas problēmas. Ja mēs paveramies uz bezdarba līmeni, tad jāsaka, tas ir ļoti satraucoši visā Eiropā. Bieži vien, kad mēs izskatām jautājumus ekonomiskā ziņā, tad nevienmēr tiek ņemts vērā bezdarbs un cilvēki, uh, kuri ir nonākuši bezdarbnieku statusā. Šis ir vēl viens jautājums, kas ir ārkārtīgi būtisks mums visiem. Te ir jāmin arī hobita eh, ziņojums saistībā ar labu pārvaldību uzņēmumos. Es esmu pārliecināta, ka mums ir jānāk klajā ar jauniem risinājumiem un nedrīkst atkārtot pagātnes kļūdas. Mums ir jāizskata algu jautājums un tas, kā darbinieki ir pārstāvēti uzņēmumu padomēs, kā tiek pārvaldīts uzņēmums, juridisko lietu komiteja un citas eh, komitejas arī strādā šajā jomā, bet es gribu uzsvērt, ka mums ir jābūt proaktīviem šo jautājumu risināšanā. Šādi jautājumi, protams, parādīsies parlamenta darba kārtībā. Es izteicos īsi, un tagad es došu vārdu grupu pārstāvjiem, lai runātu par stratēģiju. Un pēc tam mums būs brīva diskusija. Vispirms es dodu vārdu Čebāri kungam. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és örülök a... Paldies, priekšsēdētāji skundze. Es esmu tiešām priecīgs, ka jūs teicāt, ka uh, mums būs īstas debatas, jo dažkārt uh, mums ir problēmas ar uh, debatēm un ar to, kā tās notiek. Ir labi, ka ir tāds ietvars debatēm, varbūt dažkārt ir vajadzīgi vairāk rakstiski dokumenti, jo ja nav dokumentu, uz ko pamatot debatas, tad mēs varētu teikt to un šo, bet eh, nav tāda struktūras mūsu debatēm. Ja būtu eh, šādi dokumenti, sākumā un beigās, tad um, mums būtu tāds labāks pamats, kā varētu struktūrētāk un strateģiskāk veidot mūsu debatas. Un es domāju arī, ka tās ir eh, ļoti būtiskas debatas, un eh, tomēr mums vajadzētu arī sastādīt eh, neformālus dokumentus, lai vienkārši mums būtu vairāk iespēju debatēt par stratēģijām, un pēc debatēm tad mēs varētu radīt tiešām šādu rakstisku stratēģisku dokumentu. Uh, Ja mēs runājam par prioritātēm, tad eh, es domāju, ka ir jārunā ar eh, visām iesaistītajām pusēm, ir jārunā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurus skar bezdarbs, nabadzība Eiropā. Es domāju, ka visiem vajadzētu vairāk padomāt par prioritātēm, lai redzētu, kuras tad ir šīs vājākās grupas, uh, Un tad, kad mēs jau būsim gatavi definīt stratēģiju, tad vajadzētu atgriezties pie šī jautājuma. Paldies, Serkas kungs, lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšādātāji. Arī īsi runāšu. Tas, ko teica Orīkungs, proti izstrādāt nelielu dokumentu, uh, tad es gribētu atgādināt, ka deputāti jau ir saņēmuši attiecīgu dokumentu, ko sagatavoja sekretariāts par to, kāds profils ir komitejai un ir minēti punkti, jautājumi, ar kuriem mēs šeit nodarbojamies. Un runa ir par tādu politisku mūsu profila novērtējumu, nevis tādu administratīvu. Mēs eh, sociālistu partijas vārdā priecājamies par to, kā šī diskusija notiek, bet es gribētu atgādināt, ka mums ir jāzina, ka šobrīd eh, mēs atrodamies lielā krīzē Eiropā, un tas raksturos šī sasaukuma darbu vispār. Uh, Turklāt Eiropas pilsoņiem ir radies iespējas, ka parlaments nevienmēr runā saprotamā valodā, un tāpēc pilsoņi arī arvien izjūt arvien vājāku interesi par to, ko mēs darām, un sevišķi tas raksturo uh, sabiedrības zemākos vai mazāk aizsargātos slāņus, un tam vajadzētu būt vienam no prioritārajiem jautājumiem mūsu komitejā. Krīzei Eiropā ir arī sociāla dimensija, un mēs, kā sociāla demokrāti, vēlamies šajā komitejā izveidot progresa vai progresīvu aliansi, tāpat kā iepriekšējā sasaukumā varbūt 100% mūsu vēlmju mēs toreiz nevarējām īstenot, bet mēs varam daudz darīt sociālās eh, darba kārtības vai sociālā darba plāna izveidē Eiropā. Šobrīd ir ekonomiskā krīze, un mums ir jārunā tādā skaidrā valodā ar pilsoņiem un jāparāda, ka mēs atbalstām Eiropas iniciatīvu uh, cīņā pret ekonomiskās krīzes ļaunajām sekām sociālajā sfērā. Un iestājamies arī par iespēju atlaistajiem cilvēkiem atrast jaunas darba vietas. Proti mums ir vajadzīgi praktiski risinājumi, nevis tikai vārdi. Uh, Un, protams, ka mēs balstāmies uz to, ko dara uzņēmēji, bet um, cilvēki, gan vīrieši, gan sievietes cieš no šīs krīzes. Un otra lieta. Mums ir jāapzinās, ka mūsu instrumenti, ko mēs varam izmantot, ir visai ierobežoti arī finanšu ziņā. Dal, dalībvalstu valdību stratēģija un pēc Lisabonas stratēģija dod mums iespēju šos instrumentus uzlabot un papildināt, un lai tas viss nenovestu pie tā, ka darba ņēmē situācija pasliktinās vai sliktākā situācijā nonāk uh, slimi cilvēki un pensionāri, lai viņiem nebūtu lielākas izmaksas. Par to mums ir jārūpējās, un mēs varam izstrādāt dažādas iniciatīvas. Viens no piemēriem ar tādu simbolisku nozīmi bija darba laika direktīva, kurā mēs kuru mēs papildinājām ar savām idejām. Mums ir uh, Mēs nedrīkstam uh, nolaist rokas un nedrīkstam arī uh, atkāpties no saviem plāniem. Mums ir jāatgādina atkal un atkal, ka nodrošinot elastību, ir vajadzīga arī drošība darba ņēmējiem, un komisija ir paziņojusi ka deviņu mēnešu laikā tā īstenos dialogu ar sociālajiem partneriem, es ceru, ka tam būs taustāmi rezultāti. Protams, arī sociālajiem partneriem ir jābūt piemērotiem risinājumiem. Harkinas kundze no liberāļiem šobrīd nav, un tagad Linnas kundze lūdzu. Um, yes, Te jau tikai minēti interesanti jautājumi. Es gribētu, lai mūsu komiteja izmantotu savas pilnvaras, lai ieviesus dažādus pasākumus pēdējo desmit gadu laikā, kopš esmu bijusi šeit. Mēs neesam pievērsušies tam, lai likumdošana tiktu attiecīgi ieviesta dalību valstīs. Mums ir jāpievēršas vairāk šādai likumdošanai, paveroties uz dažādiem likumdošanas aktiem, mums ir jācenšas noskaidrot, kāpēc uh, tie nav bijuši efektīvi dalību valstīs. Citas komitejas arī izskata attiecīgus uh, dokumentus un jautājumus. Ir svarīgi apzināties, vai tiesību akti darbojas Iespējams, ka mēs varam atcelt kādus eh, tiesību aktus, bet katrā ziņā ir jāraugās, lai tie tiktu īstenoti. Un svarīgi ir, lai paši svarīgākie likumdošanas akti tiktu attiecīgi īstenoti, runājot par SM, eh, par eh, maziem un vidējiem uzdevumiem. Arī uz tiem attiec attiecīgi likumdošana, un tā ir jāīsteno. Es zinu, ka sociālie partneri ir panākuši vienošanos pār likumdošanas procesu, pār traumām, kas tiek gūtas saduroties ar adatām. Iespējams, ka jāpanāk, lai komisija vairāk sekotu līdzi lēmumam, ko ir pieņēmuši sociālie partneri. ir vēl viens jautājums, ko es minēju Zviedrijas prezidentūrai, ir uh, diskriminācijas novēršana. Ir svarīgi ņemt vērā balsojumu parlamentā un šajā komitejā un pilsoņu brīvību komitejā ir jāizstrādā konkrēta direktīva. Varbūt, ka mēs varam sadarboties ar pilsoņu brīvību komiteju un piespiesta padomi ņemt vērā mūsu lēmumus. Ir svarīgi, lai visi jaunās komitejas deputāti iekļautos šajā procesā un īstenot šīs komitejas pilnvaras. Paldies! Paldies, saka priekšstādētāja! Džēna Lamberta no zaļo grupas, un pēc tam mums būs vispārējas diskusijas. Pirmā runātāja būs Balvērs kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es domāju, ka mēs jums piekrītam tam, ka komitejai ir jābūt klāt galvenajās diskusijās, kas notiek un tiek organizētas jūs norādījāt, ka ir jāpaskata Lisabonas uh, jaunā darba kārtība. Protams, ka ir jāpaveras uz to, kā tas viss saistās ar citiem jautājumiem un diskusijām Kopenhāgenā par um, globālajām pārmaiņām un oglekļa dioksīdas samazināšanu. Protams, ka uh, ir ģenerāli direktorāti, kas arī strādā ar um, šiem jautājumiem, un mums ir ļoti nopietni jāiesaistās šajā darbā no šīs komitejas puses. Šī ir svarīga dimensija, jo tas nav tikai jautājums par to, ka cilvēkiem ir darbs, ir svarīgi, kāds darbs viņiem ir. Jā, nedrīkst aizmirst arī darba apstākļus Vakardienas pētījums ir jautājums, eh, kuram arī ir jāpievēršas un jāseko tam līdzi. Tika runāts arī par sociālajiem partneriem. Ir jāpanāk vienošanās starp sociālu, sociālajiem partneriem. Vakardienas prezentācijā mēs redzējām, uh, vairākus elementus saistībā ar pašnodarbinātību. Ir jāņem vērā arī Evas drošība, kas mūs visus interesē šajā komitejā. Mums jāpavērs uz to, kā mēs varam saistīt šos citus elementus uh, Lisabonas stratēģijas pārskatīšanas procesā. Man interesē arī nodarbinātības pamatnostādnes un kā tās būs saistīts ar ekonomikas atveseļošanas plānu. Tika runāts par jaunatnes nodarbinātību, vecā gadgājuma cilvēku un invalīdu nodarbinātību. Tas viss eh, ir jāapskata kopainā un jāizstrādā nepieciešamie rīcības plāni. Es piekrītu tam, kas tika runāts par dažādu likumdošanas aktu īstenošanu, un ir svarīgi jāsaprot, ko mēs ar to domājam. Un tas viss ir saistīts arī ar jautājumiem par darbinieku nosūtīšanu. Vakar mēs runājām arī par autotransportu darbiniekiem 2% uh, šoferu tiek pārbaudīti. Kādēļ tas notiek? Uh, vai tas ir likumdošanas jautājums vai tiesību aktu īstenošanas rezultāts um, dalību valstīs. Tas viss ir jānoskaidro šajā komitejā. Šie faktori ir jāintegrē Lisabonas stratēģijas pārskatīšanas procesā. Protams, ka mūs kā politisko grupu interesē arī nabadzības apkarošana un sociālā iekļaušana. Paldies, saka priekšsēdētāja. Edita Bauer, lūdzu. Ņilvām valomi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka Mēs visi saskaramies ar uh, problēmām ekonomiskās krīzes rezultātā, un mēs visi redzam, ka šīs problēmas ir pēc iespējas drīzāk jārisina. Bet es uh, tāpat domāju, ka vajadzētu nedaudz vairāk domāt uh, ilgtermiņā un skatīt šīs problēmas ilgtermiņā. Es tieši šeit runāju par darba tirgu. Un šo ilgtermiņa problēmu vidū uh, ir vairākas, kas tieši skar mūsu komiteju. Jārunā par demogrāfiskajām tendencēm un to radītajām problēmām Eiropā. Priekšsēdētājs kundz, man ir jautājums, vai jūs uzskatāt, ka mūsu komitejai nevajadzētu varbūt tomēr vairāk skatīt uh, demogrāfiskos jautājumus? Varbūt mēs varētu uh, sastādīt eh, kaut kādus konkrētus tekstus par eh, sabiedrības novecošanu. Vai eh, jūs varbūt domājat, ka mums vajadzētu pievērsties šiem jautājumiem un kaut ko konkrētu darīt? Jā, par to mēs runāsim diskusiju beigās. Morānas kundze un pēc tam nākamais runātājs. Paldies! Es runāšu par trim punktiem un atsaukšos uz kolēģu teikto. Šobrīd ir krīze, un mēs redzam, ka Lisabonas stratēģija tiek pārskatīta. Ir trīs tēmas, kur mēs, no kurām mēs nevarēsim izvairīties. Viens no tiem ir sociālā dialoga atjaunošana, un šajā krīzes laikā mums ir jādomā kā mobilizēt sociālo dialogu, izmantojot eh, juridiskas sviras likumdošanu. Un, ja tas tā nenotiks, tad sekas var būt katastrofālas. Mums ir jārunā arī par atbildību, kāda ir lielajiem uzņēmumiem un lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem. Ja tiek slēgti vairāki piegādātāju uzņēmumi. Šiem uzņēmiem ir tā saucamie apakšlīgumi, kas var tikt nodot tālāk, un vairākos gadījumos tā arī ir noticis, turklāt 90% apjomā, kā mums ar šiem gadījumiem tikt galā. Tādi gadījumi ir bijuši Francijā. Mums ir jādomā, kāda tad ir starptautisko uzņēmumu atbildība. Un trešais attiecās arī saistās ar pašreizējo krīzi. Mūsu komitejai jārunā par to, kā uzlabot instrumentus, ko varētu izmantot strādājošie, lai viņi var sagatavoties stāties darbā citās darba vietās proti kā izmantot līdzšinējo pieredzi, līdzšinējās iegūtās kompetences, prasmes, jo jāņem vērā pašreizējā situācija, reālā situācija. Te mums jābūt proaktīviem. Un vēl kvalifikācijas paaugstināšanu vai tālāk apmācību. Arī šeit mums jābūt proaktīviem. Paldies! Kītoksija Arvo. Asājas kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz kolēģi jau teica, ka turpmākajos gados mums būs jāsaskars ar tagadējās krīzes sakām Runājot par nodarbinātības situāciju, tā pasliktinās, līdz ar to cilvēki, kuriem ir pagaidu darba vietas, nedrošas darba vietas un cilvēki ar uh, īpašām vajadzībām, ieceļotāji, tās būs tās uh, vājākās grupas sabiedrībā. Jāpiebilst arī, uh, ka ilgtermiņa bezdarbniekiem būs problēmas un uh, bažas par ilgtermiņa uh, bezdarbu uh, jauniešu vidā ir jāņem nopietni, jo tas var novest pie masveida sociālās izslēgšanas. Līdz ar to cilvēka dzīve jau jaunībā ir būtībā sagrauta. Un mēs arī neizmantojam šo potenciālu. Par to noteikti vajadzētu padomāt arī izglītības aspektā. Gribētu minēt arī jautājumus, kas ir saistīti ar mazo un vidējo uzņēmumu likviditāti. Uh, Vakar Ekon komitejā mums bija uzklausīšana kopā ar kolēģiem no ASV kongresa par šo jautājumu. Ir jānodrošina arī, lai Eiropā mēs nesaskartos ar divu kategoriju uh, darba tirgiem vai uh, oficiālo un tā saukto pelēko darba tirgu, jeb nelegālo darba tirgu, jo tas gan uh, kropļo konkurenci, gan uh, mazina uh, darba ņēmēju tiesību aizsardzības iespējas. Paldies tagad, Hjūgza kungs. Much, Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir prieks, ka mums šodien ir šīs debatas, jo, manuprāt, mums tiešām ir jāprecizē mūsu idejas un domas pirms jaunā komisāra uzklausīšanas šīs debatas un uh, dokumenti, kas tika sagatavoti pēc uh, šīm debatēm būs ļoti noderīga, lai varētu veidot labu uzklausīšanu. Tā ir vienīgā iespēja, kā prasīt kaut ko no nākamā komisāra, pieprasīt viņam gar garantijas. Uh, Um, es pierakstīju šeit vairākus punktus, atvainojos, ja atkārtošu to, ko teica kolēģi, bet, manuprāt, viena svarīga un steidzama problēma, kas ir jārisina krīzes apstākļos tagad, ir uh, satraukumi par to, ko saka mūsu budžeta cilvēki. Viņi saka, ka ir uh, īsta uh, problēma ar to, ka e, dalībvalstis neizmanto sociālo fondu. 30 līdz 40% no šī fonda netiks izmantoti mūsu dalībvalstīs, neskatoties uz to, ka notikumi nesen tika, no, noteikumi nesen tika vienkāršoti. Es nezinu, vai tās ir komisijas, dalībvalstu vai reģionālās problēmas. Es nezinu, kur ir problēmas, bet eh, mums vajadzētu ieaicināt komisijas pārstāvjus, lai eh, paskaidrot viņiem vai prasīt viņiem, ko labāk varētu darīt, kā vienkāršot šo sistēmu, lai nauda tiktu izmantota dalību valstīs. Priekšsādātais kundze, jūs jau teicāt, ka mums vajag ietvaru vispārējās intereses pakalpojumiem. Komisija vienmēr ir teikusi, ka um, ir sarežģīti kaut ko tādu uh, darīt. Sociālas grupa patiesībā jau prasīja juristiem sastādīt šādu direktīvu, un tāds projekts tika sastādīts. Uh, bet komisija nekādu atbildi nedeva. Uh, mēs redzam, ka tagad, uh, ja mēs nebūsim uzmanīgi, tad sociālā likumdošana pavājināsies un mums ir jāstrādā, lai tas nenotiktu. Uh, pagaidu darba vietas, nedrošas darba vietas, elastrošība tie visi ir jautājumi, kas nozīmē, ka cilvēkiem aizvien nedrošāk būs viņu dzīve, viņi nezinās, kas notiks. Mēs redzam, ka ir šis uh, daļlaika darbs, ir pagaidu darbs, aģentūra darbs. Uh, mēs redzam, ka apvienotajā karalistē šī problēma ir aktuāla. Mums visu laiku pie tā ir jāatgriežas. Turklāt jauniešu situācija ir jo īpaši nedroša. Uh, cilvēki, tātad studenti, kas beidz universitātes, uh, kad 4-5 gadus strādā būtībā par velti praksēs, pirms viņi saņem īstu darbu. Uh, Un mums vajadzētu raudzīties, kā uh, novērst šo te jauniešu eksploatāciju. Daudz jau atsaucās uz darbinieku nosūtīšanas direktīvu, bet neaizmirsīsim, ka Lavala, Rupert un citas lietas uh, atvēra jaunu jautājumu klāstu par uh, nelīdzsvaru starp darba ņēmēja tiesībām un to, kas ir līgumos. Šeit nav runa tikai par nosūtītajiem darbiniekiem. Uh, šie gadījumi tikai atklāja jaunu problēmu ainu, un š, tās mums ir jārisina. Komisija aizmirsa, uh, ka pirms divām sociālajām programmām tika solīts uh, instruments uh, koplīgums sarunām. Es domāju, ka mums par to tagad ir jārunā, jo notiek uh, uh uzņēma apļuvienošanās un pārņemšana un tā tālāk. Un mums kā komitejai vajadzētu uh, darīt vairāk, lai skatītos, kādus modeļus varētu izmantot darbvietu saglabāšanai, lai cilvēki nezaudētu darbu un nekļūtu par ilgtermiņu bezdarbniekiem. Un eh, Morāns kundze eh, teica, ka konsultācijas jāmodernizē un šīs te informācijas konsultācijas tiesības un uh, darba koplīguma sarunas. Mums uh, šeit ir uh, apmēram 30 gadi, kad nekas nav mainīts. Tur toreiz bija dažādas definīcijas, dažkārt nemaz nav definēta informācija un konsultēšanās ar darbiniekiem, līdz ar to nav juridiskās noteiktības. Tas arī ir jārisina. Un korporatīvā sociāla atbildība, uh, tam es piekrītu, kas te tika teikts. Līdze, es uh, prasīšu tikšanos uh, ar komisāru, lai noskaidrotu, Uh, un tad es pateikšu tev, vai būs šāda tikšanās, tad mēs varam abi uz to doties. Paldies, Kunces kundze, pēc tam Tomas Mans. <clears throat> Köszönöm szépen. Nagyon sok mindenről eh, szó esett. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mēs runājam par daudzām lietām, bet es arī šo to gribētu piebilst mūsu prioritāšu sarakstam. Vairāk kārt mēs runājām par krīzi kas eh, joprojām turpinās, kas mūs skār un ka ekonomikas krīze ir pārvērtusies sociālā krīzē. Mums tiešām ir ļoti jāuzmanās, eh, jābūt ļoti uzmanīgiem ar šīm vājākajām grupām, kuras krīzes skar visvairāk, kuriem nav nekādu iespēju uh, sevi atbalstīt krīzē. Orī kungs dzīvoja par uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Es gribētu runāt par romiem. Kosāna Kovāča kundze ir sastādījusi ziņojumu par uh, čigānu jeb romu situāciju. Mēs zinām, ka tā ir ļoti sarežģīta un uh, kompleksa situācija, un mēs zinām, ka uh, daudzās dalību valstīs romu iedzīvotāji visvairāk saskars ar diskrimināciju un krīzi. Uh, Mēs tātad turpināsim šo darbu, lai Romiem palīdzētu, lai veidotu kopienas stratēģiju šīs iedzīvotāju grupas atbalstam. Ja mēs e, skatām visas e, dalībvalsts, tad ir 12 miljoni Romu, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti daudzskaitlīga mazākuma tautība. Un jārunā ne tikai par Romiem, bet arī par bērniem. E, tā arī viena no vājām grupām mūsu iedzīvotāju vidū. Bērni ir mūsu nākotne. Mēs zinām, ka bērni, kas uzaug nabadzībā, viņiem ir mazāk iespēju uh, studēt un uh, veiksmīgi veidot savu dzīvi. Tāpēc mums vajadzētu palīdzēt bērniem, kas dzīvo nabadzībā, lai viņi varētu baudīt tādas pašas iespējas kā tie bērni, kuru ģimenes ir turīgākas. Mums ir jāpalīdz bērniem izkļūt no nabadzības. Vēl gribētu vērst jūs uzmanību uh, tam, ko teica Hjūza kungs, proti sociālā fonda izmantošana uh, bez līdzmaksājumiem. Tas palīdzētu šo fondu izmantot. Paldies! Paldies, Tomas Mānis, un pēc tam jau Rīzija Kansa. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir īsts komentārs. Un viena piezīme, divi komentāri. Viens ir par to, ka sociālajam fondam ir vajadzīga vienkāršotāka procedūra, bet tagad to izmanto jau 50 gadus, un mēs pat to neapzināmies īsti. Turklāt nauda nonāk nevis kaut kādos pētījumos, kuru rezultāts tāpat jau ir zināms, bet tos, no tiem ir reāls labums. Uh, un mums ir konkrēti sekmes, konkrēti panākumi, un ir daudz labu piemēru, ko sociālais, ar ko sociālo, kur sociālais fonds ir ļoti palīdzējis. Un vēl par to, ko teica Rīte Bauere par, par šo plaisu starp paudzēm. Mums ir jāpanāk ne tikai, lai veciem cilvēkiem būtu iespēja strādāt un pagarināt savu darba dzīvi, mums ir jābūt informācijai, vai ir uzņēmumi, kas ir ar mieru viņus ņemt darbā, un varbūt ir iespējams pētīt, kādi ir piemēri par darba vietām, kur kopā strādā vecs un jauns paudzes darbinieki kā mēs varam sagrupēt dažādu pauģu pārstāvjus kopīgos projektos un tad izmantot šos piemērus, um, lai parādītu citiem, kā tas ir iespējams. Un vēl pēc pāris nedēļām Vācijā notiek um, parlamenta vēlēšanas, un uh, Angela Merkel uz, uzskata, ka sociālā tirgus ekonomika ir jāveido tāda vai jāpārveido, jāpielāgo tā, lai šis sociālais tirgus ekonomikas modelis var tikt izmantots arī citur un kā mēs varam to labāk reklamēt un labāk izmantot. Mēs varam arī daudz ko mainīt tādā ziņā, ka cilvēki nezina, ko mēs esam īsti panākuši ar savām iespējām. Bet mums ir iespējas panākt, lai uzņēmēji ņemtu vērā vairāk sociālo dimensiju, apņemoties turēties pie noteiktiem principiem. Paldies! Līza Jakonsāri, lūdzu. Jau kiitoksia ensinnäkin puheenjohtajille. Puhe... Paldies, priekšsēdētāji. Kad jūs sākāt šo sanāksmes daļu, tad es gribētu sākt ar to, ka bažas man rada globālā ekonomiskā krīze, kas atstāja iespaidu uz imigrācijas politiku un imigrācijas politikā izmanto daudz, tajā tā, tiek izmantot li, lielāki šķēršļi un cilvēki tiek kavēti. Um, un tāpat tiek kavēti gan meklē darbietas ārzemēs, gan arī strādā ļoti sliktos apstākļos. Un mums ir jāzina, kas notiek reālajā dzīvē, kas ir noticis ar šo pamata ideju par brīvu darba devēju pārvietošanos. Vakar mēs dzirdējām, ka pārvietošanās brīvība dažreiz uzliek cilvēkam, pat tiek uzliek cilvēkam kā pienākums. Cilvēkam ir jādodas uz ārzemēm, lai tiktu ārā no nabadzības. Un vēl ir otrais, otrā ideja, ko es gribētu jums piedāvāt, kāpēc imigrācijas politika ir restriktīvāka. Tā ir saistīta ar cilvēku tirzniecības gadījumiem un mēs jau esam agrāk runājuši par šo problēmu. Cilvēku tirzniecība Eiropā šobrīd ir plašāka nekā vergu tirzniecība pagātnē, bet mums ir jābūt skaidrai ainai par situāciju kopumā. Kā imigrāciju ietekmē ekonomiskā krīze, no kuras mēs šobrīd ciešam. Tagad daži vārdi par zaļo pieeju ekonomikas izaugsmē. Kādas izaugsmes iespējas Eiropai šeit ir? Varbūt jaunie bezdarbnieki varētu saņemt labāku izglītību vides jomā un līdzīgi. Un vēl visi šie mūsu ziņojumi, ko mēs esam izstrādājuši un izstrādāsim turpmāk, piemēram, pavasarī parlaments. pieņēma noteikumus par par garantijām. Pērkot. Um, iegādājoties preces no kataloga. Bet es uh, paldies jums par uzmanību. Tagad lūdzu vārds. Krīzi. Europa ir tāda kolta. Sergio kungs lūdz tātad. Eiropa ir tādā sarežģītā situācijā. Mēs nesapratām sākumā pirmās krīzes pazīmes. Uh, un atkat, atpazinām šo krīzi tikai tad, kad tā sākās ASV, un tagad mēs maksājam par šo mūsu neizdarību. Krīze turpinās, un um, daudzas tās izpausmas mums ir uh, jaunums un uh, pārsteigums. Jautājums ir, kā aizsargāt cilvēkus, un uh, ja turpmākajos mēnešos atkal samazināsies cilvēku ieņēmumi un sociālā aizsardzība vājināsies. Un tas nozīmē, ka mums ir jāmaina sava attieksme, sava rīcība. Un vēl viens jautājums, kas ir vēl svarīgāks, ir tas, ka mums ir eh, jāsāk domāt par to, kā izkļūt no krīzes un kad tas būs, kad tad krīze beigsies. Diemžēl mēs riskējam veidot tādus konkurences modeļus, kas pārkāpja mūsu pamatprincipus Eiropā. Aizbildnoties ar krīzi, mēs to darīsim. Un kaut gan tā ir iespēja atjaunotnei, krīze diemžēl būs tikai iegans, lai atlaistu darbiniekus, lai it kā glābtu savādu. Tātad varētu vājināties aizsardzības līmenis, uh, lai ietaupītu uh, lai uh, savam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai gūtu kādu īslaicīgu labumu, ietaupītu kaut ko. Ja mēs raugāmies uz uh, Eiropas atjaunotnes modeli, atvesļošanas modeli, mums ir jānosaka tam prioritātes. Es uzskatu, ka sociālo partneru sadarbība un attiecības ir ļoti būtisks. Tas būtu jāuzsver. Būtu jāuzsver. Uh, kā jābūt pozitīvām attiecībām starp uh, tiem, kas pārstāv darba devējs un tiem, kas pārstāv darba ņēmējs. Tikpat svarīgi ir stiprināt sociālo aizsardzību, jo, ja ir kohēzija, tad var veikt investīcijas nākotnē un atvesļot ekonomiku. Sociālā kohēzija vienmēr ir bijis konkurētspējas faktors. Baraks Obama to pieminēja, un uh, sāk raudzīties uz uh, veselības aizsardzību pilsoņiem, un par to runājot, viņš riskē ar savu popularitāti, un tas ir svarīgi, jo tas skar miljonus, cil miljonus cilvēku, un tas ir svarīgi arī katra reģiona nākotnē. Ja mēs runājam par uzņēmumiem, tad jārunā arī par sociālo atbildību, un Eiropai Tas ir jādara nekavējoties. Mums pie tā noteikti vēl būs jāatgriežas. Tas ir svarīgi mums gan tagad, gan nākotnē. Vispirms Orīkungs un tad Delīkungs, kas ir pēdējā runātā. Vispirms Orīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka Šīs debats ir tiešām ļoti noderīgas. Ļoti labi, ka mēs tagad varam diskutēt par šiem jautājumiem, uzklausīt kolēģus, viņu jaunās labās idejas, bet eh, šīm debatēm nav tāda īsta ietvera. Es negribu teikt, ka šīs debats nav vajadzīgas, bet eh, vajadzētu rakstisku dokumentu Un es domāju, ka piecos gados mēs nevarēsim atrisināt visas pasaules problēmas, tāpēc vajadzētu tādu kā sarakstu ar prioritētēm, pie kā tad mēs strādāsim. Es domāju, ka krīze noteikti būtu jāiekļauj prioritāšu sarakstā, vēl tiem jābūt globāliem izaicinājumiem, demogrāfiskajiem izaicinājumiem, pensiju sistēma, sociālās aizsardzības sistēma. Uh, Visiem šiem jautājumiem ir jābūt uh, prioritāšu sarakstā. Mums uh, ir bijušas arī izmaiņas saistībā ar sociālajām sistēmām, pensiju sistēmās visās pasaulēs. Ja mēs uh, par to runājam, tad jārunā arī par uh, pārnacionālajiem jautājumiem šajā aspektā vēl ir problēmas, kas nav atrisināts Eiropā. Mums ir uh, vēl jārunā arī par uh, darba tiesībām. Daudz šeit runāja par uh, um, netipiskajiem uh, darba attiecību uh, veidiem, par uh, viltus pašnodarbinātajiem. Visi šie jautājumi ir pelnījuši vairāk at, at, uzmanības. Šīs debats noteikti ir bijušas ļoti vērtīgas, un uh, esmu pārliecināta, pārliecināts, ka šīs uh, visas debats tiek fiksētas parlamentā, un es ceru, ka sekretariāts sagatavos rakstisku dokumentu, lai nākotnē mums varētu būt mērtiecīgākas debatas, lai redzētu uh, arī kādus jautājumus mums būtu jāuzdod komisāru kandidātam uzklausīšanā. Šeit es runāju ungāru valodā, savā dzimtajā valodā. Uh, Eh, citās eh, Eiropas valstīs, Slovākijā, piemēram, ir cilvēki, kas ir zaudējuši tiesības zaudēt, eh, tad runāt ungāru valodā savā darba vietā. Gribētu jums vērst jūsu uzmanību uz šo jauno likumu mēs gatavosim uh, dokumentu par šo jauno Slovākijas likumu, un es uh, ceru, ka citi arī iesaistīsies un interesēsies par šo problēmu. Paldies, ja komisijas, komitejas sekretariāts gatavo šādu dokumentu par prioritātēm, un jūs saņemsiet to visu, bet tagad uh, e, Delija kundze, un tad uh, turpināsim. E, Paldies! Ekonomiskā krīze pirmkārt skar vismazāk aizsargātos un vājākos. Gribētu teikt jums paldies par sadarbību, par to, ka jūs runājāt par saistību ar ekonomisko politiku. Demokrātijas problēma uzņēmumā ir viena no tām, kas attiecas tieši uz mums, uz mūsu komiteju. Kā uzņēmums darbojas savā iekšienē, tas ir ļoti nozīmīgi. Ir svarīgi novērst vai runāt vismaz par netaisnību un nevienlīdzību, kas valda uzņēmumos. Tas ir skandāls, ja šefs saņem 600 līdz 700 reizes vairāk nekā viņa padotais. Par to visu mums ir jārunā. Un es ceru, ka tā arī notiks. Kolēģe runāja par Kopenhāgenu Un arī šeit mums ir kas sakāms, jo sociālā sfēra ir arī saistīta ar vidi par darba drošību un darba aizsardzību un aizsardzību darba vietā. Joprojām ir um, cilvēki, kas strādā darba vietās, pakļaujot sevi asbesta ietekmei, un um, citiem um, kaitīgiem faktoriem. Paldies, saka priekšēdētāji. Tagad es izdarīšu dažus secinājumus, tādus uh, provizoriskus secinājumus. Pirmais, ko es gribēju teikt, vairāk no jums izteica vēlmi, uh, ka tiek izstrādāti rakstveida dokumenti uz kuru pamata strādāt. Protams, katra politiskā grupa um, to ar, nodrošinās ar šādiem dokumentiem savus uh, biedrus, bet mums, protams, arī ir uzdevums um, veidot visas diskusijas sintēzi, apkopot vienas dienas diskusiju par dokumentiem, kas, ko mēs esam vēl saņēmuši no pagājušā sasaukuma, tad šeit es gribētu atgādināt, ka sekretariāts var jūs apgādāt ar šiem dokumentiem un bloķēt. Un es pie, jau pieminēju savā runā. Uh, to, ka sekretariāts varētu sagatavot tādus pārskatus par dokumentiem, ar ko mums vēl ir jāstrādā vai kas ir bloķēti. Bet to es jau teicu savā ievadrunā. Mūsu priekšēdētājs Buseks ir aicinājis komisijas aicinājis uh, komisiju vai un sagatavot tādu pārskatu par komisijas prioritātēm, ņemot vērā pagājušā sasaukumā notikušo un izstrādāto, ņemot vērā arī diskusijas, kas ir notikušas parlamentā. Uh, ņemot vērā diskusijas, mēs izstrādāsim anketu, lai aptaujātu dalībniekus. ar kuriem strādāt, ar kurus izvērtēt, uzklausot komisārus. Nākamajā koordinātoru sanāksmē mēs prezentēsim konkrētu darba programmu šai komitejai un runāsim par to, kādus iniciatīvas ziņojumus mēs varētu vēlēties vai izvēlēties, un tāpat varēs pieteikties arī uz pētījumiem. Un arī šeit mēs varēsim izdarīt izvēli. Tātad, nu, kā es jau teicu, atbilde Buseka kungam, tad darba programmas izstrāde, ko veiks koordinātori un tie būs konkrētie tuvākās nākotnes soļi, protams, ņemot vērā arī atsevišķo politisko grupu prioritātes. Par šo jautājumu šodien būtu viss, un tagad es no jums atvados. Mēs tiekamies 29. septembrī, un 30. septembrī es vēl neesmu pārliecināta, uh, vai mums arī būs atvēlēts laiks un telpa. 29. mēs strādājam visu dienu, bet atkarībā no tā, vai mēs paspēsim visu izskatīt, iespējams, ka 30. mēs nestrādāsim.